Uh, well, good morning, uh, Labrīt, kolēģi! Un uh, sāksim mūsu šā rīta sēdi šajā samērā patukšajā telpā šorīt. Es atvainojos, ka mums darba kārtībā ir jāizdara izmaiņas. Tātad uh, Parvanovas kundze ir uh, ieradusies šeit, bet Divāna kungs ir, izma ir tātad. Uh, darbojies citur un kāds cits no EPP ieradīsies, eh, kā, kā eh, jūsu ēnu referents. Tagad dodu vārdu Peres skundzei, kura mūs iepazīstinās ar pašiniciatīvas ziņojumu un mūsu komitejas koordinātori pirms kāda laika plānoju šo ziņojumu sagatavot, lai izskatītu kopā ar padomus un komisijas pārstāvjiem. Tā tad jūs mūs iepazīstināsiet ar stratēģiju visneaizsargātāko patērētāju tiesību stiprināšanai. Šeit ir ieradušies vairāk ēnu referente, Šmita kungs nav, Divāna kungs arī nav. Eh, Par Vānovs kundze runās Šmita kunga vietā, Trantafilidis kungs arī runās kā ēnu referents. Es būšu ēnu referents no manas politiskās grupas, un ja ir vēl kādi kolēģi, kur vēlētos izteikties, tad, protams, tam būs vārds. No komisijas ir ieradusies Tumblūms kundze, kura ir sekojuši šo notikumu attīstībai pavisam cieši, un visbeidzot eh, Nikolas kungs arī no padomas. Tātad arī es jums došu vārdu šo jautājumu izskatīšanai. Vēl bez tam mums ir ļoti liels prieks šeit redzēt pārstāvis no Polijas prezidentūras Krapčika kungs. Tātad Polijas prezidentūra šeit ir ieradusies un pārstāv padomi. Liels prieks jūs redzēt. Vēl bez tam vēlētos uh, sveikt no DAC Daidžī kungu, kurš eh, pārstāv institūciju aktivitātes STO. Un eh, STO vēlas stiprināt eh, deputātu sadarbību ar dažādu nozaru zinātniekiem un izveidot savu veidu kopīgās izpētes centru un tās valdi. Un šodien kungs mūs iepazīstinās ar uh, savu darbu. Citu starpā viņš ir piedalījies iekšējā tirgus rezultātu apkopojuma tabulu izveidošanā, bet tagad, Pereses kundze, es vēlētos dot vārdu jums, lai iepazīstinātu ar idejām par stratēģiju visneaizsargātāko patērīt tiesību stiprināšanai. Labrīt, labrīt visiem! Un es vēlētos no sirds pateikties visiem, kuri ir ieradušies šajā sēdē. Es jūs vēlētos nedaudz iepazīstināt ar idejām, kas ir iekļauts stratēģijā par visneaizsargātāko patērētāju tiesību stiprināšanu. Runājot par patērētāju tiesībām, mums ir jārunā par Eiropas Savienības vērtībām un mums ir jārunā par šo tiesību stiprināšanu arī Eiropa 2020 skatījumā. Bet Runājot par patērētāju tiesībām, bieži vien tiek aizpirst īpaši to kategoriju, un tie ir visneaizsargātākie patērētāji. Šai grupai ir nepieciešama gan īpaša aizsardzība, gan arī īpaša stratēģija, un pie tās ir jāstrādā varas iestādē. Tā stratēģijā es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka mēs nedefinēsim visneaizsargātākos patērētājus. Pretējā gadījumā mēs uh, pies, mēs noteikti saskarsimies ar risku, ka šī definīcija nav pietiekami efektīva un noteikti ir dažādi scenāriji un dažādas situācijas, kurās šie visneaizsargātākie patērētāji var nonākt. Uh, Manā ziņojumā es esmu uzsvērus to, ka ik viens no mums kaut kad savas dzīves laikā var kļūt par visneaizsargātāko patērētāju. Tam var būt gan endogēni, gan egzogēni iemesli. Piemēram, patērētāji var nokļūt riska grupā gan uz laiku, gan arī uh, pastāvīgi, gan viņu fiziskās situācijas dēļ, gan viņu psiholoģiskā stāvokļa dēļ. Tie var būt gan bērni, gan tīņi, gan pieaugušie cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās tiesībām. Tātad iedzīvotāji un mēs ik viens varam kļūt par riska grupas patērētājiem gan dažādos tirgus sektoros un nozarēs, gan arī vispār. Vai arī, piemēram, kāds no patērētāja grupas locekļiem nevar izmantot jaunās tehnoloģijas uz laiku vai pastāvīgi. Un otrkārt, Eiropas Savienības likumdošanā ir parādījies visneaizsargātākā patērētāja definīcija no šā gada 1. māja, un tas ir domāts arī, lai izvairītos no negodīgas tirzniecības prakses iekšējā tirgus skatījumā. Tātad eh, riska patērētāja definējums ir parādījies Eiropas Savienības līmenī, un eh, mums vajadzētu runāt par to, kā mēs varam palīdzēt šādiem patērētājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav spējīgi īstenot savu gribu un darbību. Mēs runājām eh, tikai un vienīgi par riska grupu uh, ekonomiskajiem aspektiem. Mēs nerunājam par garīgajām vērtībām, par morālo integritāti, veselību un līdzīgi. Eiropas Savienības patērētāja tiesība instrumenti šobrīd specifiski nenoregulē riska grupu patērētājus. Šajos instrumentos runa iet par likumdošanas īstenošanu, un šeit man ir jāatsaucās uz 34. patērētāja direktīvas punktu. Pagājušā gada novembrī komisija vēlējās izstrādāt regulu no 14. līdz 20. gadam, kurā runāt par patērētāju tiesībām, un komisija vēlas patērētāju tiesības nostādīt, ja tā varētu teikt, iekšējā tirgus prioritāšu priekšgalā. Mēs runājam par patērētāju patērētāju izglītību, mēs runājam par patērētāju tiesību, apkopošanu un iepazīstināšanu, un, protams, ir jārunā arī par to, kā mēs varam palīdzēt patērētājiem, piemēram, pērkot pakalpojumus pārobežās. Tātad komisija ir sagatavojusi samērā ambiciozu likumdošanas priekšlikumu, un uh, Šajā programmā runa iet arī par to, ka riska grupu patērētāju skaits arvien pienāk, pieaug. Īpaši tas attiecās uz vecāku gadagājumu cilvēkiem. Līdz ar to mēs vēlamies veicināt arī sociālo integrāciju, lai patērētāji būtu neatkarīgi spēlētāji iekšējā tirgū un tam mums ir nepieciešama praktiski pielietojama risinājuma iekšējā tirgū. Tātad es runāju par konkrētām kategorijām, piemēram, seniori. Protams, ka mums ir jābūt uzmanīgiem kategorizējot cilvēkus un sadarot tos klasēs. Un treškārt, es vēlētos pieminēt, ka komisija šobrīd strādā pie tā, kā vairāk aizsargāt patērētājs, un šajā darbā komisija ir izveidojusi pieeja, kurā runa iet par patērētāju tiesību stiprināšanu. Šo patērētāju tiesību stiprināšanu mēs varam definēt kā patērētāju lielāku neatkarību. Patērētājiem ir jābūt neatkarīgam, tam ir jābūt spējīgam aizstāvēt un iestāvēt iestāties par savām tiesībām. Komisija vēlas uzlabot patērētāju informētību, Komisija vēlas nodrošināt eh, to, ka patērētāji apzinās savas tiesības un ir informēti par to, un tomēr komisijas priekšlikums tieši runājot par riska patērētāju grupām ir nepietiekams savā apjomā. Daudz patērētāji ietilpst riska grupās tieši tāpēc, ka viņi neapzinās savas tiesības. Liela daļa no šiem riska grupas patērētājiem ir mazgadīgie, vēl nav sasnieguši pilngadību. Viņi nezin, kādas ir viņu tiesības, viņi varbūt ir sociāli atstumti, varbūt, ka šām grupām nav pietiekama liela izglītība savās tiesībās, viņi neapzinās, kāda ir sistēma, kādā veidā griezties ar sūdzību, kurā vietā iesniegt šo sūdzību. Īpaši tas attiecās uz interneta tirzniecību un uz pārobežu tirzniecību. Tā tad. Mums ir jārunā par patērētājiem, kuri apzinās savas tiesības, un, kā jau es teicu, ik viens no mums kādā dzīves situācijā var nonākt riska grupā. Līdz ar to tas, ka Iedzīvotāji apzinās savas tiesības, ar to vien nepietiek, jo iedzīvotāji neapzinās riska grupu tiesības. Tāpēc, dāmas un kungi, es uzskatu, ka Eiropas parlamentam kopā ar atbilstīgajām institūcijām ir jānodrošina adekvāti pasākumi, kā pasargāt riska patērētājus. Pie tam tas attiecās ne tikai uz informētību. Īpaši tādās nozarēs, kurās eh, apjoms, piemēram, telekomunikācijās, pieeja tiesu sistēmai, finanšu pakalpojumiem, pārtikai. Daudz cilvēku neapzinās savas tiesības. Būsim ambiciozi, iestāsimies par tādiem tiesību aktiem, kuri tiešām pasargās riska grupas. Mums ir jāiesaista gan institūcijas un tiesību sargājošās iestādes, gan arī visi pārējie tirgus spēlētāji. Tomēr eh, šos pasākums mēs nevaram veidot tikai un vienīgi tāpēc, lai izveidotu dažādu aizsardzības līmeni dažādām patērētāju grupām. Politiski tas ir ārkārtīgi interesants jautājums, un pēdējos gados mēs esam strādājuši pie patērētāju tiesību stiprināšanas visos līmeņos, taču runājot par riska grupas patērētājiem, arī tas ir jāiekļauj dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos. Kā jau es teicu, patērētāji var uh, jau kad savā dzīvē, kādā dzīves brīdī kļūt par riska grupas patērētājiem, un mums ir jānodrošina tiesību akti, kuri tos pasargātu. Un es uzskatu, ka šāda veida tiesību aktu sagatavošana veicinātu viņu sociālo iekļaušanu, un tas veicinātu arī homogēnākas sabiedrības izveidošanu. Es no tiesas ceru, ka komisija ņems vērā visu tikko dzirdēto, lai aizsargātu riska grupas patērētājus strādājot pie patērētāja tiesībām. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, vēlētos pateikt, ka Mēs runājam par 22. janvāru, kad tiks sagatavots ziņojums. 24. vai 25. janvārs būs grozījuma iesniegšanas laiks. 2. februārs ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un šajā komitejā mēs balsojam 28. 28. februārī, un plenārsēdē šo ziņojumu ir paredzēts pieņemt martā. Es eh, no tiesas ceru, dāmas un kungi, ka mums būs auglīgas diskusijas, mums ir bijušas ārkārtīgi auglīgas tikšanās ar ēnu referentiem, un es no tiesas ceru, ka, pavisam, ka visiem kopā mums izdosies izveidot tādu ziņojumu, kas nodrošinās riska grupu patērētāju aizsardzību mūsu sabiedrībā. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka iekšējā tirgu visiem ir vienādas tiesības ka visi jūtas droši, ka visi jūtas apmierināti ar iekšējā tirgus funkcionēšanu. Jo patiesībā likumdošanas nolūks jau ir pasargāt riska grupas un pasargāt tās no da dažādās situācijās. Priekšsēdētājs, paldies par šo iniciatīvu. Es tikai vēlējos piebilst jūs teiktajam sekojošo. Uh, Koordinatori arī ir sagatavojuši dažādas piezīmes par to, kā tas darbojās dažādās eh, dalību valstīs, un līdz janvārim es ceru, ka mēs tos būsim apkopojuši, un jūs tos saņemsiet savās pastkastītēs, kad mēs to būsim izdarījuši. Vēl bez tam šis eh, ziņojums ir pašā laikā, lai iekļautos patērētāju tiesību stratēģijā un uh, Tefana Dilides kungam es došu vārdu, lai iepazīstinātu ar ziņojumu, par kuru mēs balsojam pagājušajā nedēļā. Tātad šis ziņojums ir ārkārtīgi aktuāls, runājot par patērētāju tiesību stratēģiju. Un tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Švāba kungs runās eh, Žvāna kunga vārdā, tad par Vānums kundz runās Šmita kunga vārdā, es runāšu savas grupas vārdā Tranta Filides kungs. Uh, Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties šajās debatēs? Švāba kungs. Jā, ja, dank, Paldies, priekšsādātā kungs. Paldies uh, uh, kolēģei, referentei par um, uh, tik lielisko ideju un apsvērumu prezentāciju. Es zinu, ka jūsu grupai šī tēma jau ilgu laiku ir ļoti svarīga, un uh, mēs labprāt. Um, ar koordinatoriem uh, apstiprinātu šo ziņojumu kā iniciatīvu ziņojumu. Pirms uh, runāšu par saturu, vēlos um, atvainoties Žovēna kunga vārdā. Viņš, uh, diemžēl, dažādu iemeslu dēļ nevarēja šodien būt klāt. Mums šķiet, ka īpaši ievainojamo patārātāju koncepcija tā sākumā izskatās jau ļoti interesanti un vilinoši, bet galu galām Grūtības ir um, tajā, lai šos īpaši ievainojamos uh, patērētājus norobežot no normāliem patērētājiem. Un šeit um, mūsu ēnu referents Žvēna kungs saskata veselu virkni problēmu un jautājumu. Tautas partijas grupa uzskata, ka nevajadzētu pārāk aprūpēt šos patārātājus, jo viņiem ir pašu atbildība. Un paša atbildība šeit ir svarīga sastāvdaļa. Bet, ja tā nevar darboties, jo trūkst informācijas vai caurskatāmības, vai ir citas problēmas, kuras patārātājs viens pats nevar atrisināt, protams, esam gatavi, kā varam aizsargāt patārātāju šādā situācijā. Un um, jūsu ziņojumā, no jūsu ziņojuma var izsecināt, ka ir tāda patārātā grupa, kurai nepieciešama papildu aizsardzība. Šeit mēs būtu gatavi pieprasīt uh, tālākus soļus no komisijas. Ievainojumā patārātāja klasiskā definīcija var to tā izteikta, es ceru, ka Kreutzmanu kungs man šeit piekritīs, ir tāda, teiksim, vecums, eh, sagatavotība mm, un citas lietas eh, ir kritērija, protams, bet eh, nav izšķirošie kritēriji, jo šie kritēriji ir piemērojami visiem patērētājiem, un es nesaprotu, kā aizejot no šiem kritērijiem, mēs varam izsveicināt, ka patērētājiem būtu nepieciešama papildu aizsardzība. Mēs runāsim tālāk ar Žuvena kungu un citādi um, kolēģis Irigojenas Pēresas ziņojums mums ir visnotaļ pieņemams, mēs to atbalstam. Paldies, un tagad eh, par Vānovas kundzi. Paldies! Es prezentēšu Šmita kunga pozīciju, kurš ir mūsu ānu referents. Man jānolasa viņa eh, viedoklis tagad. Protams, eh, ziņojums eh, saskana ar patārātāju politiku. Visi piekrīt, ka dažiem patārātājiem nepieciešama papildu aizsardzība, bet jārunā kādus patērētājus iekļaut šajā kategorijā. Mums uh, ir nepieciešami skaidri definēta kriterija, lai iedalītu patērētājus uh, kategorijās. Uh, svarīga ir piekļuve informācijai, informācijas uh, analizēšana un lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz sniegto informāciju. Uh, invalīdiem un eh, cilvēkiem, kas ir analfabēti, protams, ir grūtības piekļūt informācijai. Bērniem savukārt eh, trūkst kapacitātes eh, pieņemt lēmumu. Un tie, kam ir nepieciešams papildu atbalsts, tiem tas ir jāsaņem, bet nedrīkst pārāk plaši definēt šo patērētāju grupu. Tas ir kolēģi viedoklis, un savā vārdā teikšu, ka uh, vārda ievainojams izmantošana var radīt problēmas dažās valodās, jo tam ir dažādas konotācijas. Runājot par bērniem, jāpaturprātā, ka tieši bērni kļūst par manipulācijas upuriem, tur var runāt arī par neveselīgo dzīvesveidu, runājot par saldumiem, čipšiem, kas bērniem nav īsti domāti. Jā, labi. Es pats īsi izteikšos um, kā ēnu referents, un tad arī aprunāšos ar uh, kolēģi Irigojeni Peresi. Viņa ļoti pareizi saka, ka visi kādu dienu kļūsim Uh, par ievainojamiem uh, patērētājiem. Tāds ir dzīves fakts. Aplūkojiet novecošanas uh, dinamiku. Tur ir vēl daži faktori. Tā kā mm, patērētājiem ir dažādi apstākļi, dažādi ienākumi, dažādas piekļuves līmenis, dažādas līdzdalības iespējas. Un um, tas ir jāskata. Kā jau Iregoinas Pereses kundze norāda savā ziņojumā, esam daudz ko izdarījuši uh, patērētāju labā, teiksim, telekomu uh, stratēģija. Mēs tur daudz esam runājuši par stratēģiju invalīdiem, par uh, līgumu nosacējumiem. Uh, teiksim, tehnoloģiju transferu, mēs runājam par mobilitāti un transportu. Un šeit arī jāatrunā visi šie aspekti, par kuriem runājam mūsu komitejā. Bet runājot par um, tātad timeshare dzīvokļu īrēšanu uz laiku. Kad cilvēkiem tiek piedāvāti dzīvokļi kaut kur um, dienvidu valstīs pie jūras, tur gan viņi var būt īpaši neaizsargāti un um, pakļaut riskam. Tā kā arī šis aspekts būtu jāizgaismo šeit. drīzāk konkrētāk tam jāpievēršas, nevis eh, vispārīgi jārunā par aktivitāti vai uh, stratēģiju. Pat statistiku te iespējams varētu piesaistīt. Mums taču ir statistikas dati par uh, patērētāju aktivitātēm un kapacitāti, un tur nebūtu labi ja mēs to neizmantotu. Iespējams, kolēģis, eh, kas arī ir eh, ēnu referents, vēlētos paturpināt. Un paldies Malkolmu, un paldies arī referentei. Es ļoti piekrītu tam, ko dzirdēju šodien, piekrītu eh, arī jums, priekšsādātā kungs, ļoti savlaicīgi nāk šis ziņojums un Piekrītu, ka tiešām grūti ir um, definēt šo grupu, jo definīcija atkarīga no daudziem faktoriem un kritērijiem. Katrs no mums var kļūt ievainojams, un tad uh, arī var vairs nebūt ievainojams. Mums šķiet, ka tie, kas ir ievainojami, ka tiem trūkst informācijas vai ka viņiem nav korekta informācija. Bet informācija nevienmēr padara cilvēku par um, rīcības spējīgu. Turklāt um, mazie bērni viegli var kļūt par negodīgas komercprakses vai reklāmas upuriem, un um, tur grūti viņus no tā pasargāt. Turklāt ne tikai bērni, arī citi cilvēki var kļūt par reklāmas upuriem. Turklāt um, šī brīža krīze patārētājus padara vēl ievainojamākus. Nu, līdz ar to jāuzlabo sociālā situācija, sociālā labklājība, jo bieži slimi cilvēki ne, nevar atļauties nopirkt medikamentus, uh, būtu jāpalīdz cilvēkiem, kas cieši badu. Turklāt um, tie, kas ļaunprātīgi izmanto šos uh, uh, ievainojamos cilvēkus, um, viņi jāsoda striktāk nekā tas notiek šobrīd. Tā kā tas viss būtu jāiekļauj ziņojumā. Un uh, Hetskundze. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Då så, jag tänker prata svenska. Es tad runāju zviedriski. Arī es uzskatu, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs un ka šī direktīva tiek gatavota aktuālā brīdī. Gadu gaitā ir sagatavot veselu virkni tiesību aktu un bieži vien tirgus ir nostādīts pirmajā vietā un cilvēks otrajā pakalpojumu direktīva, rotaļlietu drošības direktīva un daudz citi jautājumi tikai pierāda to, cik svarīgi ir aizsargāt visneaizsargātāko patērētāju ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uzņemtos atbildību par to, lai mūsu sagatavotie tiesību akti būtu piemēroti visiem un aizsargātu visus. Un, protams, ka ir jāiz, jāsagatavo īpaša stratēģija visneaizsargātākajam patērētājam. Es neticu, ka visi var uzņemties atbildību par savām izvēlēm katrā dzīves brīdī. Mēs jau šeit runājām par riska grupām - bērni, tīņi un ir vesela virkni citu grupu, kuras nevar uzņemties atbildību pilnībā par sevi, un likumdošanā mums šīs grupas ir jāiekļauj. Šeit tika pieminēti bērni. Mēs esam runājuši par tādiem jautājumiem, kā uz bērniem virzīta reklāma, un uh, Eiropas parlamentā mēs jau daudz esam runājuši par to, kā aizsargāt bērnus, un mums ir ļoti liela atbildība, lai nodrošinātu bērnu tiesības un tos pasargātu. Patiesībā es uzskatu, ka bērni mūsu sabiedrībā ir visneaizsargātākā patērētāja grupa, jo uz viņiem tiek virzīts milzīgs reklāmas daudzums. Ir svarīgi, lai mēs sadarbotos arī ar uzņēmumiem un lai mēs raudzītos, lai uzņēmumi arī ņemtu vērā visneaizsargātāko patērētāju, bet ir svarīgi sadarboties arī ar patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām, jo tieši šīs organizācijas ir tās, kuras visbiežāk, vislabāk zina par neaizsargātākajām grupām un kuras konkrēti grupas vajadzētu vairāk aizsargāt. Uh, Es vēlētos vēlreiz no sirds pateikties par to, ka šis jautājums tiek izskatīts mūsu komitejā, tiek izskatīts parlamentā, un esmu pārliecināta, ka mums nākotnē arī ik brīdi ir jādomā par to, lai mēs runātu par visneaizsargātāko patērētāju. Šo patērētāju definēt ir ļoti grūti, un es uzskatu, ka ikvienu likumdošanas aktu sagatavojot mums ir jāņem vērā visneaizsargātākā patērētāja situācija. Uh, Paldies! kāds cits vēlētos izteikties, man tā nešķiet. Varbūt jūs mums eh, izteiksiet jūsu perspektīvu, kolēģe. Paldies priekšsēdātājiem. Es um, labprāt to darīšu ļoti īsi no komisijas puses. Tātad mēs ļoti atzinīgi vērtējam šo iniciatīvu, tā ir nāk saulēcīgi, un um, mēs varēsim ziņojumu integrēt um, mūsu sagatavošanas uh, darbos, gatavojoties nākamajai patērētāju aizsardzības stratēģijai. Nu, man šķiet, ka referentes prezentācija un analīze ļoti sakrīt ar mūsu iekšējo domāšanu, un um, grūti ir um, skatīt šo jautājumu ievainojamo patērētāju jautājumu, tad eh, praktiski te jāpiemēro tā saudēvētā salami tehnika, jāsagriež eh, gabaliņos vai ne. Šis lielais jautājums, lai vieglāk būtu sakošļot. Un, um, Tā droši vien arī jādara, jāskatās arī, kas notiek citos tiesību aktos, citos sektoros, runājot par um, īpaši ievainojamajiem patārātājiem. Man šķiet, ka ļoti svarīgi ir um, to aplūkot. Tā ir, um, tas ir nākamais evolūcijas uh, solis Eiropas likumdošanā. Līdz šim bijām norūpējušies uh, sameklēt uh, tādu līmeni, kurā varētu vienoties, kas vispār ir patērētāja aizsardzība. Un tagad mēs sākām runāt Eiropas līmenī par eh, tēmu, kas ir ļoti sarežģīta un svarīgi ir to darīt. Līdz šim vispārīgās eh, līgumtiesībās un uh, reklāmas uh, likumdošanā šī koncepcija eksistē un bieži eksistē arī nacionālā aizsardzība, kas ir vai nav taisnīga arī individuālajos līgumos, bet um, risinot negodīgas komercprakses problēmas, kas mums labi izdodas, mums tomēr e, tālāk jāskata līgumtiesības un dažādas nacionālās likumdošanas. Kāpēc? Nākotnē mums ir nepieciešami konkrēti risinājumi, ja vēlamies izaugsmi Eiropai, ja vēlamies izmantot tālpārdošanu, e-komerci. Visi šie faktori pieprasa no mums risinājumu un kopīgo izpratni par jēdzienu ievainojamība, par to, ka šis fenomens eksistē. Mēs noteikti tam pievērsīsimies nākamajā patērētāja sardzības uh, stratēģijā. Pārobežu dimensijā to padara īpaši nepieciešama. Paldies! Labi, paldies jums! Un paldies, ka apstiprinājāt ka vēlaties sadarboties un ka integrēsiet to patērētāju darba programmā. Tas varbūt interesē kolēģis. Mums eh, jāpieņem lēmums eh, par koordinatoriem. Tomblins kundze man šķiet eh, ierosināja kopīgo publisko uzklausīšanu ar komisiju. Pagaidām datums eh, paredzētais ir 9. februāris nākamgad. Es pats tur piedalīšos kā koordinators un, protams, arī kol kolēģi referenti Irigoina Pērasas kundze labprāt piedalīsies. Vai Irigoinas Pērasas kundze vēlas tagad ko papildināt? Pirms turpināsiet darbu pie jūsu ziņojuma. Paldies! Paldies arī visiem par komentāriem. Ļaujiet man teikt um, sekojošo. Šai ziņojumā es uh, negribēju runāt uh, par ievainojamiem patārētājiem kā tādiem, bet drīzāk par ievainojamību. Uh, Mēs atzīstam, ka tas nav statisks, bet dinamisks jēdziens un vēlamies pārliecināties, ka arī turpmāk šīs ievainojamības uh, ņemsim vērā. Es negribētu tieši par tādu patērētāju grupu runāt vai to nosprast, bet gan par cilvēkiem, kas uh, atrodas šādā situācijā, par vairāk par situāciju un par apstākļiem. Uh, Uh, kas izraisa papildu aizsardzības nepieciešamību runāt. Un es gribēju runāt, kā to novērst, proti, kā piedāvāt vairāk informācijas, labāku izglītību, visu, kas var būt noderīgs, uh, kā cilvēkiem, kā cilvēkus apgādāt ar šo informāciju, pat tādus, uh, kas paši nevar to meklēt vai atrast. Un, lūk, tā ir ziņojuma pamat koncepcija. Labi, tad mēs ļoti gaidīsim jūsu ziņojuma pirmo eh, teksta projektu, un tad pēc Ziemassvētkiem mums arī būs eh, pirma izskatīšana. Tagad eh, nākamais ziņojums, ko skatīsim transporta komitejai par Vānavas kundzei referente. Un, um, runa ir par um, gaisa uh, ceļotāju tiesībām, kas ir ļoti svarīga tēma gan referentī, gan mums visiem. Es jums uh, tagad došu vārdu, ne visi ēnu referenti. Te mums uh, ir zāle, un došu jums vārdu katrā gadījumā. Pēdējā attīstība aviācijas tirgu, e, tīpaši ņemot vērā e, liberali, tirgus liberalizāciju, jauno biznesa koncepcijas uzsākšanu, rada dažna dažādas iespējas e, patērētājiem. Tātad lido, tiem, kas, cilvēkiem, kas izmanto ceļošanu pa gaisu. Un tā kļūst par aizvien lielāku problēmu zonu tieši tādēļ, kā mums būtu nepieciešams strādāt vēl pie uh, viņu uh, aizsardzības. 261 mm, no 2004. gada no, šī regula nosaka kompensācijas mehānismu, kā arī uh, 1107 mm, no 2006. gada nosaka, ka. Uh, šis, um, šis dokuments kā atkal uh, tiek aizsargātas uh, ievainojamo pasažieru tiesības, bet vēl joprojām ir vesela virkni problēma, ar kurām saskarās šāda veida pasažieri. Mums ir jāpārskata gan 2060, 261. regula, gan 1107. problēma, lai tās padarītu tādas um, sabalansētākas. Vēl joprojām nav juridiskas noteiktības ar um, gaisa pasažieriem, uh, tāpēc, kā dalībvalstīs netiek piemērot šīs regulas pilnībā, vai arī tās tiek traktītas traktētas dažādi. Līdz ar to mums nevar tik nodrošināta uh, patērētāja aizsardzība. Uh, tie notiek dažāda veida interpretācija un arī piemērošana, likuma piemērošana tādējādi pasažieri nevar saprast savas tiesības. Um, netiek izprasts arī uh, īpašu apstākļu noteikums, uh, tu ko interpretē dažādi, uh, un, protams, ne jau pasažieru um, Um, ne jau, ne jau par labu pasažieram, un būtu nepieciešams, lai esošā prakse, piemēram, tāda kā uh, papildus maksa par bagāžu, papildus maksa par uh, reģistrēšanos un tā tālāk, ka to būtu jāpadara caurskatām, lai cilvēki zinātu, kāda tad ir gala beigu cena uh, viņu avio biļetei. Un, um, mums būtu tas jāpan, jāiestrādā esošās direktīvās, gan jāpārskat eso, um, jāpārskat esošās direktīvas, gan jāiestrādā citās jaunās direktīvās. Uh, Uh, un ir jāpaskata, uh, pārskata tādi gadījumi, kad uh, gaisa pārvadātājs pazaudē licenci vai arī bankrotē, lai cilvēki, kuri jau ir iegādājušies biļets, varētu saņemt kompensāciju un arī turpināt savu ceļojumu vai arī atgriezties mājās. Un šobrīd šāda veida mm, lietas to diemžēl notiek, un tieši tādēļ komisijai būtu jāstrādā kopā ar dalībvalstīm, lai tās Uh, lai apzinātu šīs problēmas un nodrošinātu uh, koordināciju uh, likumdošanas ievērošanā, lai mēs meklētu arī mehānismu, kuru varētu piemērot strīdus gadījumos. Savukārt komisija ir izstrādājuši, va, izstrādājusi vadlīnijas attiecībā uz pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti, proti pārstrādājot direktīvu 1007. 1107, it īpaši eh, gadījumos, kad šādiem pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti tiek lūgts ceļot kopā ar kādu citu cilvēku, vai viņam tiek teikts, ka viņš nevar eh, lidot viens pats. Eh, tieši tādējādi, kā jau teicu, šīs ab, šo abu regulu pārstrāde palīdzēs izvairīties no negodīgas rīcības, uh, lai nodro un uh, nodrošināt visiem pasažieriem vienādas tiesības, arī tiem, kuriem ir ierobežota mobilitāte un kuriem ir nepieciešama arī īpaši kādas ierīces, piemēram, uh, ratiņkrēsli, lai tie varētu ceļot ar viņiem kopā un tā tālāk. Uh, Uh, gribu atgādināt, ka pēdējie grozījuma iesniegšanas laiks ir 7. decembris un balsošana notiks 12. Um, janvārī nākamajā gadā. Paldies, saka priekšādātājs, kā jūs teicāt uh, mums, kā jau jūs teicāt, uh, mums ir ierobežots laiks, arī uzstāšanās laiks ir ierobežots, bet ērnu referenti acīm redzot ir gatavi strādāt. Uh, Salvīnī kungs ēnu referents un Mrs. Tūna. Eh, lūdzu, vai eh, tad Tūnas kundze varētu viņai dot priekšroku kā dāmai. Paldies, saka ēnu referente. Šis ir viens no galvenajiem Uh, galvenajām tēmām, manuprāt, ņemot vērā īpaši dažus mēnešus kad, gadā, kad cilvēki visbiežāk ceļo, un šāds brīdis tuvojās. Proti jaungads un Ziemassvētki. Un mums jāapzinās, ka cilvēki ne, nezin par savām tiesībām. Mums ir direktīva, ar uh, kuru mēs tā lepojamies. Uh, un es vēl joprojām atceros, kādas veiksmes tās bija šī direktīva, kad mēs viņu apstiprinājām balsojot, bet ļoti bieži uh, man ir tāda. Uh, man ir tāda sajūta, ka cilvēkiem absolūti nav ne mazākās uh, z, apziņas par to, ka šāda direktīva ir. Viņi ļoti bieži mēs redzam, uh, redzam uh, lidostās plakātus ar informāciju par šo direktīvu par pasažieru tiesībām, bet ļoti bieži tas ir gadījums, ka tāda nav. Un tieši tādēļ mēs vēlētos, lai eh, komisija organizētu eh, tādas konsultāciju procedūru, kā eh, direktīvu varētu uzlabot, vai mm, cilvēki ir informēti par šādu direktīvu un kā ir mainījies pasažieru stāvoklis uh, Uh, šajā laikā, kopš direktīva ir ieviesta. Un otra lieta, kas uh, lidostās nav pietiekamā daudzumā, nav šīs te definīcijas par to, jeb noteiktības par to, kā, kas ir cilvēks ar ierobežotu mobilitāti, uh, kas ir cilvēks, kurš ir um, ar pārāk lielu svaru, um, tātad pārāk resns. Un uh, kādā gadījumā tad šādiem cilvēkiem ir tiesības saņemt papildus palīdzību? Uh, dažās lidostās tas ir ļoti labi atstrādāts, bet dažās lidostās tas ir pārāk komplicēti un sarežģīti. Un ir virkne problēmu, kurus jau es teicu, es negribu jau uzskaitīt, es negribu pārāk gari runāt, bet ir virkne aspektu, kuras, kur attīstītās lidostas uh, i, jau ir ieviesušas, bet kas nav direktīvā pat. Piemēram, uh, manuprāt, lidostas uh, kļūst par tādiem kā lielveikaliem, uh, un nav nekādas definīcijas, cik daudz cilvēki drīkst iegādāties šajās, šajos veikalos uh, tātad eh, nodokļu brīvajai ar tax-free zonās. Ļoti bieži cilvēki, eh, cilvēki ir iepirkušies, eh, bet ir bagāžas ierobežojums, un viņš nevar savus iepirkumus ņemt līdzi. Ļoti bieži cilvēki, ne pārdevēji, ne pircēji neapzinās to, vai viņi drīkst kaut ko nopirkt. Ļoti bieži ir arī tas, ka cilvēki nopērk kaut kādus šķidrumus, viņi iet cauri uh, Uh, cauri drošības zonai uh, uz citu lidostu, piemēram, uh, vai terminālu, un viņiem konfiscē šos šķidrumus pat, ja tie ir aizzīmogotā vakuma iepakojumā. Un ļoti bieži tiešām pa, paši pārdevēji neapzinās šīs te problēmas, kur nu vēl pasažieri. Ir vesela virkne šāda veida problēma, un es ceru, uh, ka gada beigās mums būs uh, uh, rezolūcija. Uh, es nevaru teikt, ka mēs vienīgi esam atbildīgi par uh, šo problēmu. Es domāju, ka arī citām komitejām būtu jāiekļaujās šajā darbā, lai situācija lidostās uzlabotos, lai visi apzinātos kas viņiem darāms, gan tiesības, gan pienākums. Tas ir arī viss, ko es vēlējos teikt. Paldies! Ai, jūs pilnīgi jaunu dimensiju ienesāt šajā direktīvā. Uh, tad iepirkties, iepirkties, iepirkties. Uh, un, bet cik tad daudz mēs drīkstam iepirkties? Un es uh, domāju, ka jā, ka mums patiesi uh, Eh, laikam būtu jādomā par šo te jautājumu. Iregojas Peres skundzi, jūs arī gribējāt izteikties, un Rūras skundzi arī. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu, tos, gribētu pateikties referentē par šo ļoti labi padarīto darbu. Es pilnībā piekrītu viņas uh, galvenajos vilcienos uzzīmētajai situācijai, bet Es gribētu teikt, ka gaisa transporta tirgū norietoš, izrietošās izmaiņas tik, notiek tik ātri, ka nepieciešama reorganizācija lielākā mērā. Kā jau mēs sapratām pagājušajā gadā ar Īslandes vulkānu, ka ir vesela virkne problēma, kuru mēs pat neapzināmies, un mēs nedrīkstam, nedrīkstam uh, nākt klajā ar jaunu likumdošanu, kas dotu vēl papildus neskaidrības pasažieriem. Mums būtu jā, uh, jānovirza visa sava uzmanība uh, un jākoncentrē u, savu uzmanību pirmām kārtām uz cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti, un otrām kārtām uh, mums ir jāuzsver pasažieru tiesības un jāstiprina pasažieru tiesības, nevis jāsamazina. Un trešām kārtām mums būtu uh, jāskata, lai esošie regulu noteikumi uh, tiktu ievēroti. It īpaši, ja runājam par zemo izmaksu avio kompānijām, tādos gadījumos, kad uh, šīs avio kompānijas atceļ reisus. Mums ir jāinformē pasažieri par viņu tiesībām, par viņu tiesībām tikt kompensētiem uh, Uh, par uh, kavējumiem, par uh, lidmašīnu atcelšanu, reisu atcelšanu un tā tālāk. Un tas arī viss, ko šobrīd gribēju teikt. Paldies, Rūrs kundze, nē, misters uh, Dion kungs, jūs vēlējāties izteikt un, ties un Salvīnī kundze, nē. Tad došu vārdu Dion kungam, lūdzu. Dank u wel, voorzitter, en excuses, misschien hebben wij nog. Paldies, priekšsēdētāji. man liekas, ka uh, man uh, ir vēl kas papildināms referentes teiktajam. Pēdējā pusotra gada laikā ļoti daudz kas ir teikts eh, un stāstīts jau par uh, Eh, par šiem putekļu mākoņiem, par, eh, par eh, vulkāna izvirdumu, par to, kas notika, kādas tiesības bija šiem pasažieriem, kuru reiz tika atcelti, nu, tīpaši, piemēram, Nīderlandē. Mums bija daudz dažādu uh, dažādu gadījumu, kur, runa, kur runāja par, vai tā bija, tas bija brīvprātības princips, vai uh, tie bija uh, apstākļi ārpus avio kompāniju ietekmes. Tātad uh, gadījums, kad, uh, kurus nekompensē avio kompānijas un tā tālāk, un patērētājiem vajadzēja griezties tiesā, un, uh, lai uh, saņemtu kompensāciju, bet tai pašā laikā runājot par avio kompānijām un ar avio kompānijām, tad eh, viņas uzskata, tad gaisa pārvadātāji uzskata, ka esošās patērētāja tiesības iet pārāk mm, tālu. Tā tad ir arī tā, tādi gadījumi, kad uh, viņi nemaz nebūdami vainīgi, ka avio kompānijām ir jāmaksā patērētājiem, uh, pasažieriem par lietām, par kurām uh, viņi nemaz nav vainīgi. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tāda tendence. Uh, Eh, zemo amaksu eh, vidū, it īpaši, eh, kā rīkoties ar pārāk smagiem, pārāk lieliem, tātad pārāk resniem pasažieriem, kuri vēlas, lai viņiem tiktu atvēlētas divas vietas, un viņiem liek maksāt par šīm divām vietām, vai arī procentuāli liek maksāt par otro sēdekli. Un kā tad mēs tātad um, aizsargājam cilvēkus? Uh, ar ierobežotu mobilitāti. Un šeit būtu jārunā arī par cilvēkiem, kuri ir pārāk aptaukojušies. Un, cil un uh, šos cilvēkus nevajadzētu dubultā vēl kaut kā sodīt uh, no aviokompāniju puses par to, ka viņi uh, cieš no slimības, kas saucās um, aptaukošanās. Uh, es centīšos uh, noformulēt skaidri uh, Uh, ko mēs vēlamies. Mēl, mēs pats galvenais vēlamies, lai visā Eiropā šādiem cilvēkiem būtu vienādas tiesības un lai arī gaisa pārvarādātāji zinātu skaidri un gaiši, kā, ko viņi drīkst piemērot un ko nē. Paldies, saka priekšādātājs. No savas grupas savukārt varētu teikt, es uh, varu nākt klajā ar vispārējiem tādiem. Uh, vispārējām lietām, kā jau Parvanovas kundze teica, mums ir jāskata, lai eh, noteikumi būtu vienādi visā Eiropā, un mums ir tas jāiestrādā gala ziņojumā. Un, jo, jo uz to, uz mums skatās visa Eiropa, lai eh, pasažieriem būtu papildus skaidrība. Eh, tad vēl ir vesela virkne uh, informācijas, ko saņemam no avio kompānijām, gan bukletu veidā, gan arī uh, dažādās uh, tīmekļa vietnes uh, esošā informācija, uh, kura nav homogēna visā Eiropā, un mēs nevaram uh, saprast, kas ir pieņemams un kas nē. Uh, Despilito kundze no DigiMu, vai jūs vēlējāties arī komentēt kaut ko pēc Parvanovas kundzes vai teiktā vai Nē. Labs rīts! Es vēlējos pirmām kārtām pateikties šo komiteju par to darbu, ko esat veltījuši šim tematam par pasažieru tiesībām, un es vēlējos uzsvērt sekojošas lietas. Informācija, kas ir viens no vājajiem ķēdes posmiem, un tas ir pienācīgi atspoguļots. E, komisija to labi apzinās, un Eirobarometrs nāca klajā ar ziņojumu un, e, par to, ka pasažieri nezin par savām tiesībām, kā avio pasažieriem. Un mēs esam, tātad komisija es, ir nākus klajā ar informācijas kampaņu avio uh, lidostās un avio kompāniju uh, uh, birojos, lai pa palielinātu pasažieru um, apziņu. Un uh, mums bija arī tāda īpaša diena, pasažieru tiesību diena uh, lidostā, un 2012. Uh, 13. mēs turpināsim uh, veltīt uh, dienu vai dienas, kurā mēs papildus ap, informēsim pasažierus par viņu tiesībām. Mēs esam atzīmējuši visus punktus, kurus jūs esat minējuši. Mēs patiesi o, tieši tāpat kā o, e, referente o, um, uzskatām, ka ir vesela virkne punktu, pie kā būtu jāstrādā. Mēs gaidīsim pie gala, ga, jūsu gala ziņojumu, bet pats galvenais, ko es gribēju teikt, ka komisija piekrīt un labi apzinās lielāko daļu no jūsu paceltajām problēmām. Paldies! Es gribēju dot Kreutzmann kungam. Jā, pavisam īsi. Kā jau kolēģi Tuna teica, lidostās te daudz veikalu, mums ir arī lātas līdz sabiedrības, kur iepirkum, ar iepirkumiem nelaiž lidmašīna iekšā, jāpiemaksā 40 eiro, lai šos pirkumus pēc tam aizvestu līdzi. Un um, tā tad praktiski tas, ko jūs ietaupāt um, pērkot um, šos um, beznodēvu veikalos, lidostā, to jūs vēlāk samaksājat, lai pirkumus aizvestu jums līdzi. Tas tiešām tā nav pieņemami. Par Vanovas kundzi, vai vēlējāties piemitināt vēl kaut ko pēc šīm interesantajām debatēm? Jūs um, jau minējāt laika grafiku, bet varbūt vēlreiz varat to pateikt. Paldies priekšsēdētāji, pirmām kārtām paldies visiem ēnu referentiem, kas strādājuši pie uh, šī ziņojuma. Mēs visi esam eh, ar nepacietību vēlamies, eh, lai šis ziņojums kļūtu par realitāti. Eh, tātad, jo esam bieži paši bieži ceļojam un esam noteikti bijuši arī upuri kaut kam, kas tika minēts šajā ziņojumā. Man te ir daudz informāciju. Es runāju ar patērētāju organizācijām, un arī ar gaisa pārvadātājiem. Man te vesela paka ar dokumentiem un bija ļoti, ļoti grūti nākt klajā ar dažu, pa, dažu lapušu um, viedokli, ziņojumu, uh, kas nāktu no mūsu komitejas. Manuprāt, kaut kad nākotnē vai nu IMCO vai kāds cits uh, Uh, vai ITRA varētu sagatavot veselu lielu ziņojumu par gaisa pasažieru tiesībām. Un ņemot vērā tomēr esošo situāciju, es varētu ieteikt kolēģiem, ka mēs varētu nākt klajā ar virkni grozījumu kosaini, jo ir vesela virkne problēmu tomēr, kas nav atrisinātu un mēs nevarēsim uh, izmantot šo uh, viedokli uh, lai komunicētu ar ITRE. Mēs tātad varētu nākt klajā tātad ar kosēnu grozījumiem, kuru varētu iesniegt ITRE. Jūs gribējāt teikt e, transporta komitejā, jā, jā, protams, nevis ITRE komitejā. Jā, paldies. Uh, Mums ir ļoti labas darba attiecības ar transportu komiteju. Viņi ļoti priecāsies saņemt grozījumus no mūsu komitejas, un es noteikti runāšu ar transportu komitejas mm, priekšsēdētāju un nākšu klajā ar eh, grozījumiem un jūsu rekomendācijām, kad transporta komiteja eh, balsos par šo jautājumu, par gala ziņojumu. Kad tas notiks? Referente. Man liekas, ka tas būs 9. janvārī. Tieši tajā pat eh, dienā, kad eh, mūsu komitejā, eh, es domāju, ka mēs visi, kas esam arī transporta komitejā pārstāvi, arī varam nākt klajā ar grozījumiem, un es jūs mm, mudinātu to darīt. Paldies, paldies komisija arī par jūsu pienesumu, un uh, tagad paldies. Tagad ir nedaudz pāri desmitiem. Eh, tagad vajadzētu gatavoties balsošanas sesijai. Mēs esam eh, gandrīz vai visi sanākuši. Mums ir daudz, par ko jābalso šorīt. Un pirmām kārtām mums ir eh, balsojums par Salvīnī kunga ziņojumu, pašinstīvas ziņojums par muitu, 110 grozījumi šai dokumentā, Mums mm, nav bijis ļoti daudz laika, lai runātu par grozījumiem, varbūt, ka par to varētu arī parunāt vēl. Eh, tagad došu vārdu Salvīnī kungam, ļūdzu klusumu. Mums ir jāizdiskutē. Eh, došu vārdu Salvīnī kundzē, un vai ja ēnu referente vēlēsies arī vēl izteikties, es varētu arī dot jums vārdu, bet pirmām kārtām referentei vārds. Grazie, prezidente. Ringrazio. Paldies, priekšsādātā kungs. Vēlos pateikties kolēģiem un um, ēnu referentiem uh, par um, grozījumu priekšlikumiem. Faktiski 11 kompromisi, kas uh, uh, noteikti vienkāršos darbu pie šī teksta. Mums arī ir diezgan um, tā, labi nosprausts uh, laika grafiks, uh, lai muitas kodeksu ieviestu. To komisija mums tā piedāvā, un man šķiet, ka arī ar to mums te nebūs problēmu. Protams, uh, te ir daudz uh, niansēto viedokļu par situāciju atsevišķās valstīs, par precēm atsevišķās valstīs. Katrā gadījumā to atsevišķās komitejās mēs vēl izrunāsim, bet kopumā ir ienākuši interesanti grozījumi par komisijas priek priekšlikumu. Un uh, tiekoties pagājušo nedēļu, man šķiet, um, mēs atrisinājām pamat problēmas, uh, izstrādājot 11 kompromisus par diviem kompromisiem tiks nobalsots atsevišķi pēc grupu pieprasījuma, bet principā darbs ir labi paveikts. For... Paldies! Paldies Salvinīkungam par to, ka jūs mūs iepazīstinājāt, un patiesībā tas ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Raptīkundze, kas ir ēnu referente lūdzu, Raptīkundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, runāšu ļoti lakoniski. Vispirms vēlētos pateikties Silvīnī kungam par paveikto. Un eh, vēlētos pateikties arī ēnu referentiem, jo mēs esam strādājuši uh, ļoti daudz, intensīvi, un gala beigās esam nonākuši pie ļoti labas teksta redakcijas. Tas arī ir mans pienākums to uzsvērt, jo Eiropas parlamenta darbs ir mēģināt rast labākos kompromisus šajā ārkārtīgi grūti, Eiropai tik grūtajā laikā. Mums ir jāmēģina palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem. Vēlreiz vēlētos uzteikt šo ziņojumu un vēlētos uzteikt arī mūsu sadarbību, kas mums visiem ir bijis ārkārtīgi auglīgs rezultāts. Priekšsēdētājs, paldies! Es esmu pārliecināta, ka Salvīnī kungs būs apmierināts, jo patiesībā tas ir viņa pirmais ziņojums šajā komitejā. Nu, tad pārējām pie balsošanas. Es izmantošu elektronisko balsošanas iespēju, kad uzskatīšu to par nepieciešamu. Vienkārši sagatavojiet jūsu karteņas. Tātad 11. grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par pret pieņemts. 15. grozējums par pret pieņemts. Kompromis grozējums numur 2 par pret pieņemts. 8, 21. grozējums par pret pieņemts. 22. par pret pieņemts. 23. atkrīt. Balsojam par 24. kurš par pret pieņemts. 25. arī atkrīt. 26. par pret pieņemts. Tagad uh, Inta komitejas pirmais grozījums. Es tikai vēlētos, pa, es nenolasīšu tās, tās jūs visas redzat balsošanas sarakstā. Tātad Inta 1 par pret pieņemts. Inta 3 arī atbilstošās daļas par pret pieņemts. 27. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 28. Kurš par? Pret. Pieņemts. Nākamais ir kompromisa grozījums numur 3 par. Pret. Pieņemts. Kompromisa grozījums numur 4 par. Pret. Pieņemts. 36. grozījums par. Pret. Pieņemts. Inta 5 grozījums par pret pieņemts. 35. grozījums. Kurš par? Šeit būs nepieciešams elektroniskais balsojums. Lūdzu, sākam ba elektroniski balsot par 35. Sākam balsot, beidzam balsot. 35. grozējums ir Noraidīts 16 pret 16. 37. lūdzu. Kurš par? Pret. Noraidīts. 38. par. Atkal pārbaudīsim elektroniski 38. grozījumu. Sākam balsot, lūdzu. Arī noraidīts 16 pret 16. 39. grozējums, kurš par pret pieņemts. 40. grozējums par pret pieņemts. 41. Tā kā 40. tika pieņemts, tad balsošanas sarakstā ir teikts, ka ir jāpieliek klāt pāris vārdu no 41. 41. ir pieņemts, 42 par pret noraidīts, 43. par pret pieņemts, kompromis grozījums 5 par pret pieņemts. Tagad Inta 6 grozījums, vai tā ir? Jā. Inta 6 grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 52. grozījums. Sākam balsot elektroniski par 52. Beidzam balsot. Pieņemts 21 pret 11. Kompromiss grozījums numur 6, kurš par pret pieņemts. Inta 5 grozējums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 57. Kurš par? Pret. Pieņemts. 58. par? Pret. Pieņemts. Kompromis grozējums numur 7. Kurš Šeit ir pieprasīts dalītais balsojums, divas politiskās grupas to ir pieprasījusi. Un tagad par pirmo daļu, pirmā un trešā daļa, jūs to redzat jūsu sarakstos par pret pieņemts. Un tagad otrā daļa satītajam kompromisu grozējumam. Sākam balsot elektroniski par satītā kompromisu grozījumu otro daļu. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts 18 pret 15. Tagad pārlecam uz 64. Gro grozījumu. 64. grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. Inta 7 grozījums par. Pret. Pieņemts. Inta 8 par. Pret. Pieņemts. Inta 9 priekšsēdētājs neteica par pret pieņemts. Un tagad papildus e, Korhols ierosināties. 65. grozījums par pret pieņemts. 66. grozījums ir atsaukts, 67. par pret pieņemts, 68. par pret pieņemts, 69. par pret pieņemts, kompromis grozījums numur 8 par pret pieņemts. 73. grozējums. 73. grozējums. Par pret pieņemts. 74. Sākam balsot elektroniski par 74. grozējumu lūdzu. Beidzam balsot. 20 pret 13 pieņemts. 78. Sākam balsot elektroniski par 78. Lūdzu. Beidzam balsot. 20 pret 13 pieņemts. Inta 2. Nākamais grozījums jau ir iekļauts, jā? Tātad lecam tālāk. 75. atkrīt. Mazu mirklīti, kolēģi. Izskatās, ka mēs tagad pārējām pie 75. grozījuma otrās daļas. Sākam balsot par 75. grozījumu otro daļu. Lūdzu, sākam balsot elektroniski, kolēģi. Beidzam balsot par 75. otro daļu. 20 pret 12 pieņemts. 78. grozējums. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 78. grozējuma otrā daļa. Lūdzu. Beidzam balsot. 20 pret 13 pieņemts. Tagad pārlecam uz Inta 2 atkrīt, nepārlecam uz to. Balsojam par Inta 2 otro daļu. Inta 2 grozījums otrā daļa. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. 20 pret 13 pieņemts. 76. Sākam balsot elektroniski par 76. grozījumu. Beidzam balsot. 20 pret 11 pieņemts. 77. grozījums. Sākam balsot elektroniski par 77. Beidzam balsot. Noraidīts 26 pret 5. Tagad kompromis grozījums numur 9, kurš par pret pieņemts. Kont komitejas pirmais grozījums par pret pieņemts. Kompromis grozījums numur 10 par pret pieņemts. Tagad pārējām pie kon budžeta kontrolas komitejas trešā grozījuma, kurš par pret pieņemts. Budžeta kontrolas komitejas ceturtais grozījums par pret pieņemts. Inta četri Pirmā daļa par pret pieņemts. Budžeta kontrolas komitejas piektais grozījums par pret pieņemts. Inta ceturtā grozījuma otrā un trešā daļa, kurš par pret pieņemts. Budžeta kontrolas komitejas sastais grozījums par pret pieņemts. Komt astoņi par pret pieņemts. Komt deviņi par pret pieņemts. 86. grozījums par. Nē, sāksim balsot elektroniski. Par 86. sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. 18 par 12 pieņēmts. 87. un 88. grozījumi ir vienādi, kurš pār pret noraidīts. 89. par pret pieņemts. 90. kā papildinājums par pret pieņemts. 91. grozījums par pret noraidīts. 92. par pret pieņemts. 93 par pret pieņemts, 94. par pret pieņemts, 95. Sākam balsot elektroniski par 95. lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. 96. pār pret pieņemts. 97. atkrīt. 98. par pret pieņemts. 99. atkrīt līdz ar to un balsojam tagad. Simtais arī atkrīt balsojam par 101. par pret pieņemts. Inta 6 par pret pieņemts, 102 par pret pieņemts. Kompromiss grozījums 11 par pret pieņemts. 109. grozījums par pret pieņemts. 110. par pret pieņemts. Inta 9 par pret pieņemts. Inta 10 par pret pret pieņemts, Inta 11 par pret pieņemts, Inta 12 par pret pieņemts. Tagad pārējām pie apsvērumiem. Ceturtais grozējums par pret pieņemts. Trešais atkrīt, nē, Nē, tā ir papildus daļa, kurš par trešo pret pieņemts. Piektais par pret pieņemts. Sestais par pret pieņemts. Septītais par pret pieņemts. Astotais par pret pieņemts. Devītais par pret pieņemts. Desmitais par pret pieņemts Jūs esat pretkundze? Jā, es eju par ātru priekšu. Pirmais grozījums par pret pieņemts, otrais grozījums par pret pieņemts. Līdz ar to esam izgājuši cauri visiem grozījumiem un tagad balsojam elektroniski par ziņojumu projektu kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts 33. Visi ir balsojuši par. Neviens nav balsojis pret un neviens neaturējās. Paldies Salvīnī kungam par sagatavoto ziņojumu. Apsveicam! Mēs esam pieņēmuši ārkārtīgi daudz grozījumus gan no budžeta kontrolas komitejas, gan no starptautiskās tirzniecības komitejas, un tie palīdzēs ziņojumu tekstuālajā redakcijā, jo bieži vien ir debats par to, kā mēs sadarbojamies ar citām parlamentārajām komitejām. Un tomēr es uzskatu, Salvīnī kungs, ka mums vajadzētu uzrakstīt pateicības vēstuli abām iesaistītajām komitejām un pateikties par sadarbību. Tā ir samērā neierasta praksa šajā parlamentā, jo es tomēr uzskatu, ka mums vajadzētu to darīt, jo šo abu komiteju iesniegtie grozījumi tiešām ir uzlabojuši šā ziņojuma tekstuālo redakciju. Es uzskatu, ka vienas minūtes runāšanas laiks plenārsēdē tik ārkārtīgi svarīgam jautājumam ir daudz par mazu, un es uzskatu, ka mums vajadzētu uzteikt viņu darīto. Un tomēr, Salvinīkungs, ja jūs tam piekristu, mēs varētu sagatavot pateicības vēsturu. Godāt, vēstuli. Godātie kolēģi, paldies jums visiem. Tagad pārējām pie balsošanas par nākamo ziņojumu, un tas ir Bielana kunga ziņojums. Tas ir atzinums patiesībā. Atzinums uh, eh, jūrī komitejai par iekšējā tirgus saskaņošanas biroja preču zīmes un dizaina paraugi. Es vēlētos dot vārdu Bielan kungam, jums vārds. Paņem šinčonci, čem. Uh... Paldies, um, priekšsādātā kungs. Sākumā ļaujiet pateikties visiem ēnu referentiem un visiem sekretariātām. Jolijā Farnoits kundzei tīpaši mums bija jāstrādā ļoti ātri, lai atzinumu un ziņojumu finalizētu vēl polijas prezidentūras laikā, tā kā man tiešām liels uh, prieks, ka pateicoties uh, draugiem un kolēģiem no dažādām politiskajām grupām. Mums tas arī izdevies. Mums ir četri kompromisa priekšlikumi, un vēl pirms sāksim balsot, uh, man arī ir uh, mutiskis grozējums par vienu no maniem iepriekšējiem grozījumiem, jo viens eh, ēnu referents man, lūdza man to darīt. Runa ir par 4. pantu, 10. grozījums, papildināts ar vārdiem while respecting the confidentiality, etc. Un es tiešām ceru, ka šo mutisko grozījumu pieņems un eh, šādi teksts kļūs vēl caurskatāmāks un skaidrāks. Paldies jums! Mm, atzinums ir ļoti svarīgs un um, prieks, uh, ka mums ir iespēja par to runāt. Tātad balsosim. Sāksim ar trešo grozījumu. Referenta grozījums par, pret, pieņemts. 27. grozījums Bastovas kundzes par, pret, pieņemts. Tagad mēs ejam tālāk. 28. grozējums. Tur eh, jābalso pa daļām. EPP to pieprasa. Pirmā daļa. 28. grozījuma pirmā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts 18 pret 14. Tagad balsosim Nē, elektroniski jāpārbauda par otro daļu. Par, pret, skaidri noraidīts. Tagad ceturtais grozījums. Um, um, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 pret 10. Un tā kā tas ir pieņemts, balsojam par 29 grozījumu, Verņokundas grozījums kā papildu grozījums par pret mm, un pieņemts. 30. grozījums. Mm, ja pieņemts mm, pārformulējumu, tas kļūst par apsvērumu par, pret, pieņemts. 31. grozījums par, pret, pieņemts. 5. par, pret, pieņemts. Sestais par pret pieņemts. Septītais par pret pieņemts. 32. Eh, papildu vārdi par pret pieņemts. Eh, astotais par pieņemts. 34. Eh, Verņokundzes grozējums. Sākam balsot par 34. Beidzam balsot. Noraidīts 17 pret 16. 35. Verņo kundzes par. Pret. Pieņemts. 36. Sāk. Tad nebalsosim elektroniski par. Maira kunga grozījums pret. No, nu, nē neizskatās tik veiksmīgi. 37, 8 tika atsaukti, 9 eh, referenta grozījums ir pieņemts. Kompromisa grozījums eh, viens. Šeit eh, atsevišķi padaļām jābalso par pirmo daļu. Par, pret, pieņems skaidri. Par otro daļu. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 pret 15. Desmitais grozījums, eh, mutiskais grozījums, eh, par ko runāja Bilana kungs, eh, par pret pieņemts. Ejam tālāk. 11. grozījums par pret pieņemts. 44. atkrīt, 12. par pret pieņemts. 13. par pret pieņemts. 45. 46. par pret pieņemts. Kompromisa grozējums 2 par pret pieņemts. Kompromisa grozījums 3 par pret pieņemts. Tagad 18. grozījums Bastosas kundzes grozījums, mutiskais grozījums par pret pieņemts. 19. grozījums uh, ar mutisko grozījumu Bastosas kundzes. Sākam balsot par 19. Beidzam balsot. Noredēts. Un tad 19. paliks bez mutiskā grozējuma. 19. bez mutiskā grozējuma sākam balsot par to. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Otrais grozījums Bīlana kunga par pret pieņemts. Tad papildus vārdi 20. par pret pieņemts. 21. Bastosas kundzes. Šeit um, ir um, arī pa daļām jābalso. Sociālisti to vēlas par pirmo daļu par. Pret. Pieņemts. Ot, par otro daļu. Sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. Par. 22. balsosim elektroniski. Bal sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 4. Arī pa daļām. Pirmo daļu. Par pirmo daļu balsojam. Par. Pret. Pieņemts. Par otro daļu. Elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 pret 16. 2. Praktiski varam jau noslēgumu balsojumu sākt. Balsojam par visu ziņu atzinumu, elektroniski sākam balsot. Viss nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts 32 pret 0. Viens atturējās. Paldies Bīlāna kungam. Līdz ar to cerum varēsiet uh, aizstāvēt uh, mūsu grozījumus arī juridisko lietu komitejā. Paldies jums! Tagad ejam tālāk. Nākamais um, atzinums startautiski tirzniecības komitejai Eiropas Savienība un Ķīnas tirzniecība un līdzsvara trūkums šajā tirzniecībā. Es nezinu, kur ir Kreitsmana kungs šobrīd. Mūsu referents šeit ir Lokagarda kungs un lūdzu Kreitsmana kungs Lokagarda kungu vārdā. Jā, referents noraida piekto kompromisu, jo viņam tas šķiet neproduktīvs. Tad visi, visi papildu priekšlikumi. Uh, šeit viņam šķiet neproduktīvi. Tas ir vienīgais, ko gribēju teikt viņa vārdā. Bet nu, labi. I, mutiskos grozījumus, ko noraida politiskā grupa, mēs arī nevaram šeit skatīt. Tad ejam tālāk. Kompromisa priekšlikums numur viens par pret pieņemts. Kompromisa priekšlikums divi par pret pieņemts. Jā, astotais te vēl bija. Maklārkins kundzes grozējums. Astotais. Astotais grozējums. Par. Pret. Atturas. Noraidīts skaidri. Kompromis divi. Par. Pret. Pieņemts. 17. grozījums Maklārkins kundzes par pret pieņemts. Kompromis 3 par pret pieņemts. 24. grozījums par pret pieņemts. Kompromis 4 par pret pieņemts. Piektais kompromiss par pret pieņemts. Mutiskas grozījums eh, par piekto kompromisu. Te viena politiskā grupa ir pret, līdz ar to nevaram to skatīt. Kompromiss numur 6 par pret pieņemts. Kompromiss numur 7 par pret pieņemts. Kompromiss numur 8 par pret pieņemts. Piektais grozējums par pret Es domāju, ka nobalsosim elektroniski par piekto grozījumu par. Tātad sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noreidēts 16 pret, pret 15. Divi cilvēki nebalsoja. Jūs nevarējāt um, ātri nospiest pogu droši vien. 43. grozējums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsi. 17 pret 16, 44. Maklārkinas kundze, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 21 pret 12. Balsojam par visu atzinumu. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 28 pret 1. Tā, trīs cilvēki atturas. Paldies Laukagard kungam. Kroits, um, mana kungs, uh, jūs uh, pasakiet viņam, kāds bija iznākums un skatīsimies, kas notiek starptautiskās tirzniecības komitē. Tagad Maklārkenes uh, kundzes atzinums par to, kā Eiropas iestādes palīdz konsolidēt uh, un uh, virzīt uz priekšu Boloņas procesu. Runa ir par uh, kultūras komitejas atzinumu, saistīts arī ar sastarpēju atzīšanu. Es došu vārdu referentei. Paldies. Uh, tas uh, ļoti cieši sasaistās ar to, ko mēs darījām par apusējo uh, atzīstamību, un šeit ir jāņem vērā boloņas process, kā tiek atzīta izglītība pamatskolā un vidusskolā, un kā tiek sad notiek sadarbības starp institūcijām, izglītības institūcijām. Un uh, komitejā tika ņemtas uh, tās tie ieteikumi, kas mums bija pašnicības ziņojumā, ar ko nācām klājā. Paldies! Ļoti labi, saka priekšādātājs, tad uh, tūlīt balsosim. Uh, kompromis grozījums viens pār pret pieņemts. Grozījums 4, Grekungs par, pret, pieņemts. Kompromiss grozījums 2, par, pret, pieņemts. Grozījums 8, par, pret, pieņemts. 9, par, pret, pieņemts. 10, par, pret Nē, laikam mums vajag elektroniski pārbaudīt. Desmitais grozījums, lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. par, pret, pieņemts. 12. Sākam balsot par 12. grozījumu elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. Tālāk 13. grozījums par pret pieņemts. Grozījums 14 par pret pieņemts. Kompromis grozījums 3 par pret pieņemts. Kompromis grozījums 4 par pret pieņemts. Kompromis grozījums 5 par pret pieņemts Kompromiss grozījums 6 par pret pieņemts. Kompromiss grozījums 7. Mums ir mm, balsojums par daļām, ko pieprasīja zaļie. Tad divas daļās balsosim. Balsosim par pirmo daļu. 7. kompromiss grozījumā pir, par pret pieņemts. Otrā daļa grozījumam par pret arī pieņemts. Tālāk Mums jābalso par visu atzinumu projektu attiecīgi grozītu. Balsosim elektroniski. Gala balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Vēl viens nav nobalsojis. Jā, ļoti jauki. 32 ehm, mm, pār, divi pret, neviens nav atturējies. Paldies Maklārkins kundzei, e, aplausi par ļoti labi padarīto darbu. Paldies, mēs, e, jūs esat arī kultūra komitejā e, pārstāvi. Tad jūs šobrīd būsiet ļoti labā pozīcijā, lai aizstāvētu mūsu komitejas grozījumus, kad uh, tur tiks balsots par šo uh, atzinumu. Var telkungs kungs vēlējās šeit būt, bet uh, viņš vēl kādas desmit minūtes nebūs šeit. Vai mēs varam to strādāt uh, bez Pitēlas kunga? Ja mēs tik ļoti labi esam sākuši strādāt, ka mēs laikam varētu uh, balsot bez viņa, vai uh, jūs uh, varēsiet to izdarīt bez Pitēla kunga klātbūtnes? Jā. Un priekšstādātā mums es ierosinu balsot. Un šajā dosjē nav liela konflikta, manuprāt, un Pitālā kungs, protams, ir ļoti pateicīgs uh, par uh, lielisko sadarbību. Es domāju, mēs varam nobalsot. Nebūtu labi tagad ietrēt desmit minūšu pauzi viena dosjē dēļ. Es uh, vienkārši to izskaidrošu pēc tam Pitēlu kungam. All right, well, very... Ļoti jauki tā, un es arī uh, uzskatu, ka uh, šis darbs ir ļoti labs, un tātad nebūs pretrunīgs, un mēs varam pie, par to balsot. Tā, uh, no ITRE atzinuma projekts par konkurences spējīgas vienotās digitālā tirgus e-pārvaldību kā virzītājs spēks. Tātad grozījums četri par pret pieņemts. Otrais grozījums ar papildinājumu par pret pieņemts. Septītais grozījums par pret pieņemts. Vi, pirmais grozījums par pret pieņemts. Sastais eh, kā papildinājums. Laikam jāsāk eh, par to balsot elektronisku. Sastais grozījums. Beidzam balsot. 23 pār, 3, 12 pret. Uh, mums rodas vairāk uh, cilvēku, kas balso par, pret, pieņemts, 27 par, pret, pieņemts. Un kompromiss grozījums pirmais par, pret, pieņemts. Tagad Astotais grozījums par pret. Laikam jāpārbauda elektroniski. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18 pret 16. Tagad trešais grozījums kā papildinājums. Trešais kā papildinājums Sākam balsot elektroniski par trešo grozījumu. Beidzam balsot. 17, 17. Noraidīts. Viens tas, kurš nenobalsoja no mūsu 35 klātesošiem, nu, zaudēja balsi. Jebkurā gadījumā tāpēc mēs noraidījām 15. grozījums par pret pieņemts. 28 par pret pieņemts, 13 par pret pieņemts. Un tagad e, referents ir ieradies Pitalakungs. Sveicam jūs, bet mēs jau esam pie pusceļā ar jūsu ziņojumu. Jūs varēsiet e, par vismaz daļu balsot tagad. 14. E, grozījums par, pret, pieņemts. 18 par, pret pieņemts. Grozījums 17 kā papildinājums par pret pieņemts. Grozījums 19 par pret pieņemts. 21 par pret pieņemts. Grozījums 20 atkrīt. Grozījums 9 pa daļām eh, par devīto grozījumu to varat redzēt savā lapās. Pirmā daļa par pret pieņemts, otrā daļa par pret noraidīts. 16 par pret pieņemts, 23 par pret noraidīts. 22 tas atkrīt. Nē, tomēr ne 22 kā papildinājums par pret pieņemts. 24 par pret pieņemts. 26 par pret pieņemts. 25 kā papildinājums par pret pieņemts. 30. grozījums par pret pieņemts. 29. grozījums par pret pieņemts. 10. kā papildinājums par pret pieņemts. Un 31. par pret pieņemts. Un pirms balsosim, es eh, priecājos, eh, ka referents ir šeit. Pirms gala balsojuma varbūt komentējiet, ja jums ir kaut kas sakāms. Jā, Es pavisam, pavisam īsi. Es ļoti atvainojos priekšsēdētāj kungs, vai es atvainojos kolēģi par to, ka nokavējos. Man eh, teica, ka būs citā laikā jābūt šeit, un es biju uh, citā konferencē par e-komerciju, tāpēc es ļoti, ļoti atvainojos un pateicos jums visiem, uh, par to, ka atbalstiet manu uh, ziņojumu un paldies par grozījumiem. Es centīšos tos pārstāvēt uh, pēc iespējas skaļāk un es domāju, ka visi tie ieteikumi ir ļoti pozitīvi un šis atzinums ir uh, baudījis jūsu vienprātību un paldies jums par to. Jā, paldies un tagad mm, lūdzu um, elektroniski balsosim par attiecīgi grozīto atzinumu priekšlikumu. Uh, mums šobrīd jau ir 36 cilvēki. Uh, Eh, Pietelkungs, eh, kas balso par jūsu ziņojumu. Eh, tikai 33 ir nobalsojuši, bet vēl 3 iztrūkst. Vai jūs nevēlaties balsot? Tie 3, kuri nav balsojuši. Jā, un e, sociāldemokrātiem ir laikam e, viens pa daudz, e, jo Pitelkungs ir ieradies. Viens lūdzu, koordinātori lūdzu izņemiet savu kartīti. E, ai, tagad atkal uh, kļūs mazāk cilvēku, kas balsojuši par jūsu ziņojumu. Beidzam balsot, beig galā 33 par, un neviens nav pret. Nu, tad apsveicam Pitēlu kungu. Paldies, dāmas un kungi! Tad uh, balsošanas sadaļa ir beigusi, tā, beigusies. Tagad nesāksim ar Gebhārdas kundzes ziņojumu līdz pat 11. jo komisijai būtu jābūt šeit, kad par to sāksim runāt. Tāpēc laikam būs pārtraukums līdz pulksten 11. Tagad izsludinu pārtraukumu, tātad līdz pulksten 11. Paldies!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 Okay, ladies and gentlemen, I think we'll. Um... Godātās dāmas un kungi, tuk, tuk, tuk. Like to, um... Atgriezīsimies pie mūsu šās priekšpusdienas darba, un tas ir pēdējais darba kārtības punkts šorīt mēs runāsim par pamatmaksājumu kontu pieejamību, un pirms dod vārdu referents kundzei iepazīstināšanas vārdiem ar šo atzinumu, ar šo ziņojumu, es vēlētos uh, jūs iepazīstināt ar ekonomiskās un monetārās komitejas e, atzinumu par šo dokumentu, un mēs esam vienojušies par to, ka mēs cieši sadarbosimies mūsu komiteja ar budžeta komiteju par šo jautājumu. Ekonomiskās un ekonomisko un monetāro lietu komiteja ir iesnieguši šo dokumentu parlamenta prezidentam, un patiesībā mums e, šobrīd lieta ir nonākusi priekšsēdētāju konferencē izlemšanai. Un es tikko dzirdēju, ka tiek sagatavots iesniegums, kas tiks iesniegts uh, Lēnerkungam, kas ir komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdes, lai izskatītu šo jautājumu. Leinena kungs jau ir sagatavojis savu veidu darba dokumentu par to, cik nopietni mēs raugāmies uz šo likumdošanas aktu un no šo ziņojumu. Gepkārdas kundze ir tikusies arī ar ekonomiskās un monetārās lietu komitejas izvēlēto referentu, un mēs uzaicinājām viņu pievienoties mūsu šā rīta izskatīšanas sesiņai, un tas ir Dion, Kutas, ku, Diona kunga kolēģis Kutas kungs no goja grupas. Mēs esam eh, saņēmuši arī politikas departamenta pētījumu, kura kopija ir jūsu mapītē. Es pieļauju, ka jums nav bijusi iespēja ar to iepazīties, un tomēr mēs eh, dzirdēsim E, e, Londonas ekonomiskās augstskolas pētījuma prezentācija nākamā gada janvārī. Tātad mēs jau gatavojam materiālu, jau gatavojamies šās lietas izskatīšanai, un es uzskatu, ka lieta būs daudz plašāka nekā ekonomiskās un monetā, ekonomikas un monetāro lietu komitejai likās. Un tas atspoguļojas arī Gephardas kundzes dokumentā. Tas bija tādos vispārīgos terminos iepazīstināšana ar status quo un Un tomēr tagad sāksim diskusijas, kuras ir eh, aizsākusi jau Gephardas kundze, kurai tagad došu vārdu. Iepazīstināšanai ar situācijas stāvokli, pēc tam došu vārdu ēnu referentiem Meijer kungs, Kreicman kungs, kas runās Šmita kunga vārdā. Tūrunenes kundze runās Kamferkunga vārdā. Foksa kungs nav ieradies, bet viņš man ir iepazīstinājis ar savu viedokli, un Dijonga kungs arī ir šeit. Gephardas kundze, man ir tas gods dot jums vārdu iepazīstināšanai ar darba dokumentu. Lūdzu. Jā, tankišu, Paldies, priekšsādātā kungs. Jūs ļoti precīzi aprakstījāt um, saikni starp abām mūsu komitejām un uh, ekon komitejā droši vien pārpratums attiecībā uz to, par ko runā šis iniciatīva um, atzinums par komisijas pieņemtiem ieteikumiem. Ekon domā acīm redzot par to, ka ir šāds pienākums katram pilsonim iedot kontu. Uh, neatkarīgi no tā, kādā bankā tas būtu, bet tas tā nav rakstīts komisijas ieteikumā. Tur runa ir par pilsoņu tiesībām uz bankas kontu, uz bankas konta atvēršanu, kas mūsu laikā, kad daudz kas notiek uh, tiešsaistē, izmantojot e-komerci, vienkārši daudzas lietas šobrīd nav iespējams bez uh, bankas konta. Un patārētāju aizsardzība rūpējas par to, lai pilsoņiem šo piekļuvi nodrošinātu. Dalībvalstu ziņā paliek tas, kā dalībvalstis to dara un kā tās to īsteno vai no vienai bankai tiks uzlikts šāds pienākums vai visām sakarā ar šiem noteikumiem, tas Eiropas komisijas priekšlikumā tiešām atstās dalību valstu ziņā. Tagad komitē mani iecālusi par referenti, un es eh, detalizēti mm, nodarbojos ar šo tematiku, un jāsaka, man pašai te bija daži stereotipiski eh, viedokļi. Eh, sākumā sāku domāt par to, kam te varētu būt problēmas, un es uzskatīju, ka tie ir trūcīgāki cilvēki, kam jā nodrošina šī piekļuva, lai integrētu viņus. Uh, Principā lielākoties tā tas ir. Bet um, ir arī diezgan daudz gadījumu, kas ir pavisam citādi. Proti pilsoņi, kas vēlas brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā un saskaras ar milzīgām problēmām daudzējādi. Un Krakova iekšējā tirgus formā mums uh, bija viens konkrēts gadījums, ko skatējām, ko es arī atstāstīšu. Jauni studenti vienā valstī eh, saņēmusi Erasmus stipendiju un um, gribēja parakstīt um, īres līgumu. Un tad viņai pateica, mūsu valstī tas notiek šādi. Nekas nav iespējams, ja neatvērsiet bankas kontu mūsu valstī. Labi, viņa teica, tad es iešu uz banku un eh, mēģināja atvērt kontu, bet banka viņa atteica un teica, ka viņa nedrīkst bankas eh, kontu saņemt, kamēr viņai nav adreses šajā valstī. Nu, ko lūdzu šai jaunie studentie bija jādara? Eh, viņa dzīvo Eiropā, banka liedz viņai piekļuvi savām, saviem pakalpojumiem, un um, to ir grūti izprast. Tagad no politikas departamenta sa saņēm, saņēmām dokumentu ar um, citiem piemēriem Luksemburgā. Ja cilvēks uh, nerunā uh, zināmas valodas, tad tas var kļūt par uh, cēloni, kāpēc viņam tiek noraidīta piekļuve bankas kontam šiem pamatpakalpojumiem, kas arī grūti saprotams. Mēs e, runājam taču par mobilitāti Eiropas Savienībā, un e, šajā koncepcijā ietilpst arī bankas konta atvēršana valstī, kur cilvēks uzturas vai studē, nu, lai šeit nerastos šķēršļu ar finanšu darījumiem, ar e, bankas darījumiem. Uh, Viņi varētu izmantot uh, Eiropas uh, maksājumu sistēmu, SEPA, uh, lai viņiem nebūtu nekādu grūtību šajā sakrā. Vēl viena tēma, kas uh, ir svarīga arī studentiem. Uh, studentiem parasti nav daudz naudas. Lūk, uh, jautājums ir par bankas konta apkalpošanas nodavām. Mums labāk jau šādu kontu būtu paredzēt bezmaksas, bet to mēs nevaram diktēt. Bet um, nodevam jābūt vismaz proporcionālam. Um, visus šos jautājumus mēģinājām precizēt un definēt. Eiropas komisijas ziņojumā rakstīts, ka runa ir par pamatu uh, pakalpojumu kontu. Tātad konts, ar kura palīdzību var vispārīgas darbības veikt, vispārīgus darījumus. Teiksim, neobligāti pirkt akcijas vai, vai izmantot kredīti iespējas, bet tas ir pamat pakalpojumu konts, kura palīdzību var strādāt, um, pārvietoties, gūt piekļuvi līdzekļiem, Mm, šī tēma arī ļoti svarīga komisijas priekšlikumā. Nākamais punkts, kas eh, mums eh, šeit, eh, šajā komitejā vienmēr bijis svarīgs, ko darīt problēmas gadījumā. Un tāpēc šeit ir arī sadaļa par kolektīvu efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, par strīdu izšķiršanu, strīdu izšķiršanas iespējām, kas mums visiem arī ļoti svarīga sadaļa, jo tas svarīgi ir arī pilsoņiem. Maira kungs vakar citā sakarā precizēja vēlreiz, ka nepietiek uh, ar līdzekļiem kā tādiem jādomā par īstenošanu. Un arī pēc tam, protams, jākontrolē šo tiesību īstenošana. Bet tas ir jautājums, ko skatīsim vēlāk. Sākumā jāvienojas par līdzekļiem. Nu, lūk, par šiem jautājumiem mums bija jārunā. Tie atspoguļot arī darba dokumentā, kas tagad mums ir diskusiju pamats. Vienu punktu es pagadām nepieminēju, kaut arī jūs droši vien gaidījāt, ka es to darīšu, bet man saturs tomēr svarīgāks par organizatoriskām lietām, bet tas tomēr nav maz svarīgi. Vai vēlamies uh, to atstāt kā ieteikumu dalību valstīm vai izvēlēties citu juridisko formu? Tagad, ja pareizi atceros iepriekšējo diskusiju šeit komitejā, mums uh, izveidojās uh, vairākums, pārliecinošs vairākums, kaut arī ne vienbalsīgi. Mēs to izlēmām, tātad runa bija par direktīvu, nevis ieteikumu, kas ir diezgan nesaistošs instruments, jo zināt, kas notiek ar ieteikumiem, ja jau ja pat direktīvas netiek transponētas, kāpēc jāīsteno ieteikumi. Un man šķiet, ka šajā gadījumā mums ir nepieciešams labs instruments, lai šo universālo pakalpojumu tiešām saistošā veidā ieviestu dalību valstīs. Un, lūk, to var izdarīt ar direktīvas palīdzību. Un šis jautājums mūs vēl nodarbinās. Es biju nedaudz sarūktināta, jo komisija 2009. gadā paziņoja, ka tiek gatavots normatīvs uh, dokuments, bet ieteikums nav normatīvs tiesība akts. Tas ir ļoti nesaistošs instruments, un tā tas nevar būt. Un tagad, ja pareizi sapratu Barņē kungu vakar, viņš taču arī uzskata, ka jādara vairāk. Iespējams, ka kolēģijā viņš nevarēja teikt pārliecinošu vārdu, bet um, mēs uh, viņam palīdzēsim pārliecināt pārējos komisārus. Lūk, um, tas arī, protams, ļoti svarīgs jautājums, jo tas ietekmē saturu, ko tieši mēs uh, rakstīsim par komisijas uh, ieteikumu, kas pagadām ir ieteikums, jo ieteikums un direktīva tomēr ir divi dažādi tiesība akti, un tur rīcība arī atšķiras. Ko es piedāvāju? Es eh, kopā ar Malkolmu arī tālāk cīnīšos par mm, šo, par šī ziņojuma saņemšanu, un, mm, ja ēnu referenti piekļos, tad eh, mēs eh, lūksim ekon komiteju, izmantojot 50. pantu. Sadarboties eh, pastiprinātā veidā, jo šādi mēs varēsim vairāk panākt, tātad eh, IMCO un EKON sadarbosies, bet eh, IMCO darbus vadīs tomēr. Tad ierosinu organizēt uzklausīšanu, lai apvienotu interesantus un zinātniekus, un lai viņi varētu mums palīdzēt ar padomu, iespējams, koordinatori piekrīt šādai uzklausīšanai. Es plānoju, kā to varētu praktiski organizēt šobrīd, tad es to iesniegšu ānu referentiem Un es vēlos, lai mēs uh, visi runātu par lietu, lietas būtību un sadarbotos, nevis strīdētos, jo kādam uh, nav tikusi sniegta informācija saulēcīgi. Un tad pēc uzklausīšanas es sagatavošu ziņojumu projektu jau saulēcīgi. Un tad, kad mēs, uh, ja jau mēs būsim vadoši komiteja, mums būs jāzina, uh, Uh, ko pieprasīt, direktīvu vai ieteikumu, lai savu ziņojumu arī varu attiecīgi sagatavot. Es zinu, mēs tagad uh, jau iepriekš nobalsot nevaram, bet es lūdzu ēnu referentus to apspriest savās politiskajās partijās, grupās tas ir, un um, šādi mēs um, zināsim, kāds būs mūsu politikas virziens, lai attiecīgi sagatavotos. Tas ir lūgums, ko vēlos izteikt ēnu referentiem. Nu, tā turpināsim normālus darbus. Jūnijā iesim plenārsēdē. Tā kā mums būs pietiekami daudz laika, lai atbildētu uz jautājumiem, kas ir pietiekami plaši, lai visu izplānotu, lai izstrādātu kompromisus, kur vajadzīgs. Tagad skatot um, komisijas darba programmu, kas mums vakar uh, tika prezentēta, Barņē kungs jūlijam plāno turpmākus darbus šajā jomā. Līdz ar to, ja mēs jūnijā nobalsosim uh, plēnumā, tad viņam būs mūsu nostāja rokās, un um, viņš sapratīs, ko vēlas parlaments. Lūk, tā būs skaidra norāde komisijai, ko mēs vēlamies no viņiem. Un eh, tas līdz ar to atspoguļo šī ziņojuma būtību, tas ir eh, normatīvs iniciatīva ziņojums, eh, kā to apstiprināja arī konference. Un tad redzēsim, kā tas ies tālāk. Lūk, tas ievadam. Uh, pāris domu, kā es iedomājos turpmāko darbu. Paldies jums par iespēju izteikties. Paldies par šo ievadu, Gebhards kundzei, un tagad uh, sāksim mūsu diskusijas. Taču pirms es vēlētos šeit sveikt lēdīs no Kasels, kas ir Vēles kundzes partijas biedrs Kaselā. Sveiciens jums, eh, dāmas, katrā ziņā jūs sežat tālu no prezidija galda, jo telpa ir liela un tomēr silts sveiciens. Viens teikums es arī vēlos eh, sveikt eh, šīs dāmas. Un, praktiski mm, es arī ļoti aktīvi piedalos viņu darbos, un tāpēc man īpaši prieks par viņu klātbūtni šeit šodien. Uh, right, now, let's... Uh, Labi. Tad tagad uzklausīsim idejas par jūsu uh, iepazīstinājumu un tagad uh, Meirku. Paldies priekšsēdētājiem, Evelīnam. Nu, tu intensīvi nodar, boji, es nodarbojusies ar šo uh, tēmu. Man par to prieks ir arī pētījumi par eh, pamatpakalpojumu kontiem. Saņēmu šos pētījumus vakar pēcpusdienām. Nebija laika vēl īsti iepazīties ar saturu, bet eh, katrā gadījumā mēs tagad esam saskārušies ar eh, komiteju kompetenču sadalījumu. To pareiz teica, runa nav par bankām šeit, jo tad ekonu komiteja būtu atbildīga. Bankām te problēmas nav. Un um, bankas te problēma arī nemēģina prezentēt, bet um, tā drīzāk ir mūsu problēma. Un mēs piespiežam bankas par to aizdomāties. Um, Taču nevar runāt par uh, brīvu pārvietošanos, ja cilvēks valstī ir slīgumu un nevar parakstīt uh, ko darīt ar pārobežu transakcijām. Es taču nevaru naudu eh, ņemt līdzi kabatām, lai kaut ko nopirktu citā valstī. Nu, pakalpojumu brīvība, brīvā aprite daudz pieprasa pārskaitījumu, un bez konta nevar to izdarīt. Kapitāla aprit, aprites brīvība. Eh, ar kontu var kapitālu pārvietot no vienas valsts uz citu bez konta, to ir grūti izdarīt. Un, nu, lūk, iekšējā tirgus pamatprasības. Līdz ar to es piekrītu ziņojuma nolūkam. Es arī uzskatu, ka ieteiku, ar ieteikumu to nevarēs sasniegt, jo eh, ar ieteikumu mums taču tur ir eh, īstās definīcijas mm, pamat pakalpojumu kons, minimālās prasības, un tad tieši direktīva ļauj noteikt minimālās prasības. Tātad individuāli var darīt vairāk, bet ne mazāk par šo noteikto standārtu. Un Eiropas līmenī tieši par minimāliem standārtiem mums jāvienojas, vispārējais ir substaritātēs ziņā, un lūk, tā mums ir jārīkojas. Skaidra vienkārša definīcija, uz ko patērētājiem ir tiesības, lai viņš varētu baudīt eh, iekšēji tirgus piedāvātās brīvības, eh, ne vairāk, ne mazāk. Un um, tad, eh, protams, bankas tam jāpiesaista. Tāpēc ekon komiteja tiek piesaistīta. Tā var būt vienkārša vai pastiprināta sadarbība, bet banku sektoram nav šeit pamatnozīme. Pamatnozīme ir iekšēja tirgus brīvības, kas ir uh, piesaistītas patērētāju tiesībām. Nu, lūk, tā ir mūsu nostāja. Es ceru, ka Evelīna tikpat intensīvi turpinās strādāt, un mēs runāsim politiskajās grupās, mēģināsim vienoties ar ekom bez mm, lieliem strīdiem. Paldies, un tas arī viss par saturu runāsim vēlāk. Good. Paldies! Nākamajam dod vārdu Kreutzmana kungam. Šmita kungs man teica, ka pamatmaksājumu kontam ir jābūt pieejamam ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam, un ja iedzīvotājiem šāda konta nav, tas nozīmē, ka iedzīvotājs ir principā izslēgts no daudzām ekonomiskajām aktivitātēm iekšējā tirgū. Ja Eiropas Savienības bankas neuzņemsies atbildību šajā ziņā, tad būs nepieciešama regula. Iespējams, ka tik tālu tas neaizies, un tomēr. Šmita kungs iestājas par šā likumdošanas akta sagatavošanu direktīvas formā, jo, ja mēs izskatām politikas departamenta sagatavoto pētījumu par banku pakalpojumiem, tad ir interesanti ievērot, ka, piemēram, Luksemburgā nabadzīgajiem cilvēkiem ir iespējams bankas kontu atvērt, bet eh, cilvēkiem, kuri vēlas atvērt naudas kontu un kuriem nav zināma valoda, tas ir neiespējams. Tādās dalību valstīs kā Francija un Itālija ir problēmas ar bankas kontu atvēršanu, tāpēc šis pētījums ir interesants. Es ar Ulu Šmitu runāju un runājām arī ar referenti, tātad Ulu Šmits neiestājas pret regulu vai direktīvu, iespējams, ka regulu nebūs nepieciešams sagatavot un tomēr. Ja ikvienam iedzīvotājam būs obligāti jāatver bankas konts, tad tas nozīmē, ka visiem būs skaidra šī ideja. Un e, bankām savukārt e, būs jānodrošina pamatpakalpojumu sniegšana. Eiropas banku problēma šobrīd ir nevis tāda, ka bankām trūkst klientu, bet gan tāda, ka tām trūkst naudas, un iespējams, ka bankām vajadzētu vairāk piesaistīt tādus klientus, kas pārvietojas pāri robežām. Iespējams, ka Eiropas bankām vajadzētu visiem pateikt politiskā līmenī šo ziņu, un arī mums vajadzētu bankas atbalstīt. Tātad, raugoties uz šo pētījumu, problēma ir varbūt ne tik daudz bagātākiem cilvēkiem, bet, kā jau Meijerkungs teica, tā ir iekšējā tirgus problēma un ne tikai banku problēma. Tātad es gandrīz pilnībā piekrītu Evelīnas Gebhārdas teiktajam, un mēs ar cerībām raugamies uz šā dokumenta tālākām attīstības stadijām. Paldies! Prieksēdētājs. Nākamā ir Turunens kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Patiesībā šis temats ir ārkārtīgi viennozīmīgs. Mēs jau esam viensprātis ar Gebhārdas kundzes teikto, ar parlamenta nostāju un eh, patiesībā man li ļoti lielā mērā iepriecinājumu pamudināja Gebhardas kundas teiktais. Ja mēs raugāmies uz statistiku, tad 20% Eiropas iedzīvotāji nav pieejams pamatmaksājumu konts. Tas ir pārāk daudz. Tikai sešās dalību valstīs likumdošana ir sakārtota tādajādi, ka cilvēkiem būtu jābūt pamatmaksājumu kontam neatkarīgi no jebkā. Un es uzskatu, ka šeit vēl ir daudz darāmā. Uh, Zaļo politiskajai grupai ir nepieciešams plašs politisks atbalsts, jo mēs iestājamies pret cilvēku sociālo iztumšanu. Jo, protams, ja cilvēkam nav bankas konta, tad viņš ir izslēgts no veselas virknes sociālo, ekonomisko un citu aktivitāšu sabiedrībā. Pie tam mēs nerunājam par kredītkartēm, mēs runājam par pamatmaksājumu konta karti, un tā, manuprāt, tiešām ir pamattiesība. Interesanti bija redzēt arī to, ka komisijas rekomendācijās, kuras tika publiskotas šovasar, drusku lietas ir pavirzījušās uz priekšu. Piemēram, ir parādījies teikums, ka līdz 12. gada vasarai dalību valstīm ir jāpanāk kaut kas šajā jomā un es uzskatu, ka Gebhardas kundze savā ziņojumā arī iekļauj šos aspektus. Jā, komisija vēlas, lai dalību valsts ko darītu, un ja tā nenotiks, tad es tiešām uzskatu Gebhardas kundze, ka vajadzētu mums pieprasīt eh, saistošāku dokumenta un tiesību akta formu nekā tikai direktīva, varbūt pat regula. Tas arī viss, ko vēlējos teikt ievadvārdos, un ceru uz ciešu sadarbību. Paldies, prieksēdētājs! Mans kolēģis Foksa kungs, kas būs mūsu politiskās grupas ēnu referents, nevarēja ierasties šodien, bet viņš man ir eh, darījis zinām savu nostāju. Un ar to jūs arī šobrīd iepazīstināšu. Vispirmām kārtām, uh, Situācijas uzlabošanas pamatnosacījumiem vajadzētu būt tādiem, ka tas atvieglo dzīvi iedzīvotājiem, un par to jau esam viensprātis. Gebhards kundze jau pieminēja vairākus svarīgus aspektus, un būtu svarīgi nodalīt divus momentus. Vispirmām kārtām vispārīgās prasības bankas konta atvēršanai, un tas ir iedzīvotāju 20 svarīgāko sūdzību sarakstā. Tātad cilvēki, kuri nevar atvērt bankas kontu, viņi nevar izdarīt daudz citas lietas sabiedrībā. Un, protams, ir vesela virkni prasību, ka ir jābūt pierakstam, bet, piemēram, studentiem, kuriem nav pierakstie citā valstī, atvērt bankas kontu nemaz nevar. Un mums ir jānodrošina tas, lai mēs uh, šajā ziņojumā iekļaut iedzīvotāju 20 eh, nepatīkamākās lietas iekšējā tirgu, un Gephards kundze to jau arī pieminēja. Otrs aspekts Kā jau visiem zināms, un to mēs redzēsim arī detalizētāk strādājot pie politikas departamenta sagatavotā ziņojuma, tātad ir valstis, kurās likumdošana ir sakārtot šajā ziņā, un tomēr mums vajadzētu būt daudz uzmanīgākiem pre faktu, kā Eiropas līmenī likumdošana, lai Eiropas līmeņa likumdošana pārāk nesarežģītu situāciju, kurās varbūt viss jau ir sakārtots. Foksa kungs uzsver, viņš ir veicis zinām izpēti, ka apvienotajā karalistē, kurā nav likumdošana, bet ir 16 dažādi uh, pamatmaksājumu kontu atvēršanas iespējas un pamatmaksājumu kontu tipi. Un, kad mēs redzējām komisijas ietekmes seku izvērtējumu, tad man pirmā doma iešāvās prātā, kāpēc patreizējā momentā mums būtu nepieciešama likumdošana. Un jau komisija par to runā, ka uh, mums vajadzētu varbūt pamudināt bankas izveidot eh, brīvprātīgu pasākumu kopumu un nevis uzreiz uzspiest ar likumdošanas aktiem tām kaut ko darīt. Un nevajadzētu ignorēt šādu priekšlikumu. Tā tad brīvprātības principu. Un varbūt kompromiss varētu būt tāds, ka bankas paiet solīti mums pretim un paiet solīti mums priekšā un paši sakārto savus kontu atvēršanas aspektus. Un tad varbūt mēs visi būsim vienasprāts, ka tas patērētājiem situācija padara vienkāršāk nekā atrunājot to ar likumdošanas aktiem. Tāpēc es personīgi uzskatu, ka vajadzētu būt uh, uzmanīgiem un raudzīties, kas notiek tirgū. Tas nenozīmē, ka mums vajadzētu sagatavot tiesību aktu akta priekšlikumu, un ja bankas nerīkojas tā, kā mēs to vēlamies, tad mums ir jādodas tālāk. Jebkurā gadījumā būtu interesanti uzklausīt komisiju, bet Filips Pelē, kurš jau ir piedalījies vairākas reizes mūsu komitejas sēdēs, mūs iepazīstinās ar komisijas ideju, bet tas būs drusciņ vēlāk. Tas bija manas politiskās grupas teiktais, ECR politiskās grupas teiktais, tagad Šaldemozes kundze, Rošfora kungs un Veņo kungi un Dionga kungs, jūs būsiet ēnu referents, tā tad, tad mēs esam pabeiguši politiskās grupas runātājs sarakstu. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Tā tad Dionga kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, nebiju IMCO deputāts, es nebiju patiesībā Eiropas parlamenta deputāts Katinkova tika izveidots, un tomēr es atbalstu jūsu pasākumus, lai mūsu komiteja šajā jomā teiktu sev sakāmo. Un bieži vien izveidojas situācija šajā parlamentā, kad, ja mēs runājam par bankām, tad pēkšņi ekon uh, ir kompetentā, un ja mēs runājam par aviosabiedrībām, tad tā ir transporta komiteja, ja mēs runājam par pārtiks drošumu, tad tā ir NV, taču gala beigās jau mēs runājam par patērētāju. Un es no tiesas ceru, ka brīdī, kad tika izveidota IMCO komiteja, parlaments vēlējās vairāk aizsargāt patērētāju tiesības, un es uzskatu, ka patērētāja aizsardzība tiešām ir svarīgākais jautājums mūsu komitejai. Un es vēlētos, lai jūs, priekšsēdētāja kungs, darīt šo nostāju zinām arī citām komitejām. Vēlētos pateikties referents kundzei par sagatavoto darba dokumentu. Tas ir ļoti līdzsvarots. Tajā ir uzskaitītas problēmas, problēmas tiem, kur vēlas atvērt banku kontu, un, piemēram, pie manis ir griezušies vairāki, kuri apgalvo, ka viņi nevēlas atvērt bankas kontu, viņi vēlas maksāt uh, vi, par visu skaidrā naudā. Tas varbūt nav īpaši parocīgi, un tomēr tās jau ir cilvēku tiesības rīkoties, kā tie vēlas. Un eh, atcerēsimies, ka ir arī šāda cilvēku kategorija. Bet vispārīgos vilcienos es piekrītu jūsu pieminētajām idejām šajā darba dokumentā, un arī sekretariāts to ir uzrādījis, ka jautājums ir nopietns. Runājot par varbūt statistiku, Es e, tiešām esmu viensprātis, ka varbūt rekomendāciju formā par to runājot nebūtu adekvāti, bet izskatās, ka pēc nākamajā gadā paredzētās e, situācijas izvērtējumu mums būs nepieciešams pieņemt jaunu tiesību aktu gan tāpēc, lai izvairītos no sociālās iztumsa, e, iztumšanas, gan arī, lai veicinātu kaut vai studentu veiksmīgāku pārvietošanos. Tātad bankas konta atvēršana ir pamatiesība un es tiešām ceru, ka referents šajā darbā gos, dos savu ieguldījumu. Priekšsēdētājs, paldies! Tagad šalda mūzes kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos pateikties Gephardas kundzei, kā jau iepriekšēji runātāji teica, par ļoti labajiem ievadvārdiem pamatmaksājuma konta pieejamības izskatīšanā. Divi momenti. Pirmais. Uh, Pretēji tam, kas eh, šeit eh, runa gāja par e-maksājumiem, tad vismaz šajā jomā, šajā jomā būtu tikai un vienīgi jēdzīgi, ja mēs izveidot direktīvu vai regulu. Protams, ka mums ir e, direktīvā jāatrunā minimālie pasākumi un prasības, un tad dalība valsts, ja vēlas, var doties soli tālāk. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt, lai visā Eiropas Savienībā ik viens iedzīvotājs tiešām varētu tikt pie sava bankas konta. Otrs, ko vēlētos pieminēt, uzskat, ka mums vajadzētu vairāk runāt par būtību šādai direktīvai. Ko tas nozīmē atvērt pamatmaksājumu kontu? pieejamība. Cik šāds konts maksās? Un, piemēram, Dānijā ir arvien vairāk tādu banku, kuras slēdz savas filiāles, kur var izņemt naudu, tam ir nepieciešama kredītkarte naudas izņemšanai naudas automātā, un, piemēram, dodoties uz banku, lai izņemtu naudu, tas maksā. Tā ir mana nauda, ko es esmu uzticējis bankai, un man par tās izņemšanu ir jāmaksā. Es uzskatu, ka mums daudz detalizētāk vajadzētu runāt par to, ko nozīmē pamatsmaksājuma konta pieejamība. Cik lielā mērā bankas var atļauties būt nekaunīgas un darīt, kas vien tām ienāk prātā. Tātad tas jau ir par būtību būtību. Gala beigās es uzskatu, ka mums ir jārunā par to, kādā veidā mēs varam iekļaut visus Eiropas iedzīvotājus iekšējā tirgus funkcionēšanā. Paldies! Priekšsēdētājs Rošfora kungs. Prezident. Paldies priekšsēdētājiem. Es um, varu atbalstīt, ko teica kolēģi, īpaši par komisijas kompetenci. Es um, tiek piebildīšu Runājot par komisiju, par kom, komiteju kompetencēm, parasti ekon nodarbojas ar makroekonomiku un imko ar mikroekonomiku. Ekonomikas kurs vai ievads ekonomikā, es pats biju ekonomikas pasniedzējs, un šeit mēs runājam par mikroekonomiku, varu jums teikt, jo mēs runājam par personu tiesībām. Un tāpēc uh, imko šeit jābūt vadošajai komitejai. Es uh, Nerunāšu ilgi par eh, to, ka man šķiet, ka direktīva ir eh, absolūti nepieciešama. Šķiet eh, arī, ka tā ir komisāra atbildība, bet komisārs jāatbalsta, kom, komisāru vajadzētu atbalstīt arī kolēģijai. Un par to, ko runāja Evelīna. Man šķiet, nedz komisijas, nedz Evelīnas tekstām neparādās um, problēma, kas aizstīta ar nodarbinātību. Runa ir par mājokļiem vairāk, bet um, Eiropas Savienībā, diemžēl, aizvien vairāk um, cilvēkiem nav mājokļa. Un, lai šie cilvēki atvērtu bankas kontu, pat ja viņam nav mājokļa, viņi nevar to izdarīt, un līdz ar to viņi nevar arī strādāt, jo Katram darbam ir nepieciešams eh, konts bankā. Līdz ar to jādomā par to, kā piešķirt eh, adresi šiem cilvēkiem. Es nezinu, vai mērija ar to jānodarbojas vai pašvaldībām. Šie problēma ir jāatrisina. Turklāt eh, banku problēmas šodien saistītas ar krīzi Cilvēki tiek atlaisti, bankas eh, strādā ar zaudējumiem, un um, īslaicīgi konjunktūra um, diktē zināmus ierobežojumus eh, banku darbībai. Um, un, šeit mums ar bankām nopietni jāstrādā. Man šķiet, ka Evelīna izvēlējusies eh, pareizu risinājumu runājot par al alternatīvo strīdu izšķiršanu. Uh, Par to vairāk jārunā, nevis uh, par um, kolektīvo tiesisko aizsardzību, jo tas palīdz, tas ir efektīvāks līdzeklis. Un par mājokļiem. Es runāju par cilvēkiem, kas nav savā valstī, bet gan citā valstī - studentiem, jaunieši, kas strādā citās valstīs un tā tālāk. Un ko tad viņam darīt? Vai varētu varbūt tekstā paredzēt, ka tiesības uz kontu ir katrai personai, kas uzturas valstī, vai arī katrai personai, kura var pierādīt, ka nopietni vēlas uzturēties valstī, ka, ka šai personai ir nopietni plāni. Un ja šie plāni ir, tad var piešķirt kontu. Tā ir viena lieta, un, um, un tad vēl viena lieta, kā apgādāt uh, šos cilvēkus ar adresēm, ar uh, mājokļiem valstī, kur uh, viņi uzturas. Mums te jārunā arī par iekšē tirgus dinamiku un uh, te gan mikroekonomikas, gan makroekonomikas ziņā. Mm, tas ir ļoti nopietns jautājums jau pēdējo desmit gadu laikā. Oui, euh, je serai très brève parce que beaucoup. Es arī runāšu īsi. Es um, uh, praktiski nav ko piebilst daudz. Paldies Evelīnai par darbu. Un praktiski visi piekrīta. Uh, tam, tiem jautājumiem, ko Evelīna uzdod um, savā teksta projektā. Tās ir fundamentālas pilsēnu tiesības uh, gūt piekļuvi pamatpakalpojumu kontiem. Nevajadzētu te nevienu stigmatizēt, kā teica Rošfora kungs, kā teica Kreitsmana kungs. Iekšē tirkus līmenī tas ir fundamentāli nodrošināt uh, veiksmīgu mobilitāti, iespēju studentiem baudīt Erasmus stipendijas ārzemēs, un um, tikai dabīgi ir studentu tiesības uz uh, kontu tajā valstī, kur viņi studē. Tā brīdī, kad cilvēks um, sāk strādāt, mm, arī nepieciešams konts. Un um, šeit mums jāpadomā par konta nodevam, kā tiek iekasētas nodevas un kāda ir banku politika nu, šai ziņā. Jo patērētāji ir, ir jāinformē par to, kā tas notiek, kas notiek ar uh, konta pārvaldību, ar caurskatāmību. Francijā joprojām dažas bankas uh, liek maksāt uh, par pakalpojumiem, kurus nemaz neizskaidro, un patērētāji par tiem neko nezina. Nu, lūk, um, bankām jādarbojas solidārā veidā, un um, bankām jāpiešķir mm, pilsoņiem iespēja iegūt informāciju. Un, um, pagaidām vienkārši likumdošana to nepareiz, tā kā mums tas ir jālabo. Thank you. Uh, now, Mr. Mayer. Paldies. Tagad došu Mayer kungam vārdu. Paldies. Lūdzu, Mayer kungs. Uh, paldies. Um, es uh, uh, pakomentēšu tevis teikto. Jautājums ir um, saistīts, protams, ar to, vai vēlamies regulu, direktīvu atvainojot, vai tomēr. Um, Mums jāpaļaujas uz dalībvalstu banku labo gribu. Tēma ir sarežģīta. Mums labāk, protams, būtu, ja bankas brīvprātīgi sadarbotos, bet um, es, mums te nav jārunā par visām bankām, tas būtu pārspīlēti. Ja mēs tagad teiktu, mēs ar uh, mūsu likumdošanas priekšlikumu vēlamies uh, visām bankām uzlikt pienākumu piedāvāt katram, kas vēlas bankas kontu. Ir lielas bankas, kas eh, strādā tikai ar uzņēmumiem, eh, tā kā nu, jāskatās, kādas bankas tam piesaistīt. Un tas jāatstā dalību valstu ziņā. Ja dalību valsti saka, ja mums ir daļēji nacionalizētās bankas, kā teiksim, mm, krājkases Vācijā. Un tad ar to pietiek, tad nevajag arī uh, Vācijas banku vai uh, eh, Volksbanku uh, eh, banku Vācijā šim projektam piesaistīt, tā kā ne visas bankas ir jāiesaista. Un to arī nevar izdarīt. Un arī nav tādas monopola situācijas, uh, lai to, lai to pieļautu. Banku struktūras ir pārāk um, dažādas. Katrā valstī ir sava specifika. Tā kā subsidiārijā rīkojas. Noformulēsim tikai minimālās prasības. Un um, praktiski, ko mēs obligāti vēlamies, ir uh, pārskatījumus no vienas valsts citā valstī, no viena konta uz citu kontu, eh, algas ieskaitīšana kontā, eh, transakcijas tiešsaistē. Tātad eh, vienkārši pamata prasības un pamata pakalpojumu sniegšana un neko vairāk. I think was next. And then Mrs. Weiler. Ich stimme dem Kollegen voll. Jā, es piekrītu kolēģim, un es vēlos uh, īsi pastāstīt uh, savu viedokli par to, cik uh, svarīgi ir, svarīgs ir šis konts. Ja zināt, um, eBay sistēmā ir PayPal sistēma, kura automātiski naudu novalk no uh, Uh, bankas konto. Ja jums nav bankas konta, nevarat PayPal sistēmu izmantot, arī eBay nevarat izmantot. Nu, tā ir liela problēma, jo eBay bieži cilvēki izmanto pirkumiem internetā. Tā ir tāda ļoti populāra platforma. Un, um, lūk, kolēģi, kolēģis Majers pareiz teica, kaut kas jādara subsidiāri Uh, bankām jāpiedalās, nepieciešami pamatprincipi un minimālās prasības. Un, protams, uh, nevaram bankas uh, piespiest, piešķirt arī kredītu cilvēkam, ja viņa bonitāte nav pietiekami laba, bet varam piespiest piedāvāt pamatu pakalpojumus. Teiksim, tie, kas saņem sociālo palīdzību, bieži tiek uzlikti papildu ierobežojumi, izņemot naudu no automāta, un tas nav pamatoti, un tas nav skaisti un nav taisnīgi. Tā kā šeit bankas gan būtu, bankām gan būtu jāuzliek zināmi pienākumi. Thank you. Uh, Mrs. Vailer. Paldies, Vailers kundzei došu vārdu. Nu, mūsu mērķis jau ir um, mm, tāds, kā jūs teicāt, um, visiem viens mērķis ir, bet eh, vai bankas labi sapratījusi mūsu argumentus, eh, gribēs rīkoties, nezinu. Parlamenta analīzēs eh, redzu, ka 12 dalību valstis ir ieviesušas noteikumus ar likumu vai rīcības kodeksu, un 15 dalību valstis, kas jau ilgi ir Eiropas Savienībā, tam nav nekā. Man interesē, vai šīs dalībvalstis un banku pārstāvji uh, ir at atpazinuši 21. gadsimtu ar tā prasībām. Mm, ko tad darīsim, ja šīs 15 valstis neko nedara? Nu, šīs valstis nerīkojas uh, tālredzīgi, nerīkojas gudri. Ko lai dara? Malkolm, Kreitsmana kungs jau. Jūs teicāt, eh, kas mums būtu jādara un kas mums nebūtu jādara, bet es aicinu sagaidīt uzklausīšanu, uzklausīt bankas, kāpēc bankas neko nedara, nav darījušas pēdējo 13 gadu laikā, jāaprunājas ar dalību valstu pārstāvjiem. Es nevaru iedomāties, ka 15 dalību valstis, kas līdz šim praktiski nav rīkojušas. Nu, šiem valstīm tomēr jāatdzīst, ka kaut kas ir jādara. Var arī ietvar direktīvu pieņemt ar subsidiaritāti un tā tālāk. Bet eh, jāpieprasa, kas vairāk eh, kaut kas, kas būtu lielāks nekā vienkārši labā grība. Paldies! Uh, liekas, ka mums bija ļoti plašas debatas. Tagad gribētu uzklausīt komisiju, un tad Gebhārdas kundze beigās nāks klajā ar tādu kā apkopojumu, bet no manas puses. Uh, es jau pagājušajā teicu, ka mums nevajadzētu aizmirst par to, kā attīstās tehnoloģijas, un proti ka ļoti daudz mēs eh, e, virzamies uz elektronisko pamat eh, maksājumu kontu un pamat maksājumu eh, sistēmu. Ļoti daudzas attīstītās valstis šobrīd no, nodrošina eh, to caur mobīlajiem telefoniem, ka mob, mobīlo telefonu uh, iespējas un papildinājumi uh, var tikt izmantoti, lai apsaimniekotu savu kontu, lai pārskaitītu naudu un tā tālāk. Un šobrīd mēs skatāmies uh, arī uz to pasaules daļu, kurai ir pieeja mm, telefoniem, bet ļoti bieži uh, cilvēkiem pat nav uh, mājās telefoni, nerunājot nemaz par mobīlajiem telefoniem, un vai tad mēs arī šos cilvēkus neizslēgsim no uh, pieejas savai naudai, uh, ka no vienas puses tātad tehnoloģijas iet tik ātri uz priekšu un, un, un nodrošina visu šīs te iespējas, bet uh, nu beigu galā ļoti daudziem cilvēkiem nav iespējas pat vispār uh, tātad uh, pamatkontam, uh, bankas kontam, lai savu naudu tur ievietot, jo pēc pieciem gadiem šī situācija būs vēl sarežģītāka, jo no vienas puses viena sabiedrības daļa būs pagājusi vēl milzīgu soli uz priekšu, bet tie cilvēki, kas šobrīd jau nav apmierināti, nebūs apmierināti arī nākotnē. Un Rošforkungs jau teica un to pieminēja, ka mūsu komiteja pats galvenais uzdevums ir nodrošināt uh, pieju patērētājiem, vispārējo pieju uh, patērētājiem visiem pakalpojumiem. Un un pats galvenais un viens no galvenajiem ir pieeja savam, savai bankas savam bankas kontam vai vispār iespēja atvērt kontu. Komisijas pārstāvi, jūs jau iepriekš mēs lūdzām, lai jūs nākat klajā ar izklāstu par ietekmes izvērtējumu. Gribam prasīt, kā tad tagad um, kā tad tagad jūtas komisija, ko jūs tagad esat ar kādiem secinājumiem nākuši klajā? Paldies! Paldies, priekšēdētāja kungs! Mm, pirmkārt, um, komisija tiešām priecājas par parlamenta iniciatīvu. Uh, šis dosie ir delikāts un uh, svarīgs, kritiski svarīgs pilsoņiem un iekšējiem tirgumam. Jāsaka, um, jūsu veiktais um, pētniecības nodaļas uh, pētījums mūs ļoti interesē, jo mm, tagad mēs varam diskutēt par uh, situāciju, kad trūkst informācijas un ko darīt šajā gadījumā. Un par laika grafiku, ko ierosina Gebhardas kundze 2012. gada jūnijas, ļoti pareizi. Ja, tad mums būs vairāk informācijas no dalību valstīm ievilkts. Un, uh, un tad attiecībā par uh, pagājušajā jūnijā publiskoto komisijas ieteikumu uh, par eh, pamat eh, pakalpojumu kontiem. Un paldies eh, katrā gadījumā par diskusijām šeit. Paldies par palīdzību komisijai. Paldies referentei, ēnu referentiem, jums visiem par sadarbību un komentāriem šodien. Mēs turpināsim sadarboties. Paldies! Well, thank you very much. Uh... Paldies, Palaikungs, par to, ka e, bijāt šodien šeit, un mēs arī vēlamies ar jums tur, turpmāk sadarboties un dzirdēt arī, e, kā tad risinās šie te e, situācija. Paldies, Gebhārds kundzei došu vārdu. Paldies. Vēlreiz Svarīgi ir um, nodrošināt pilsoņiem tiesības uz pamatpakalpojumu kontu. Runa ir par to, runa nav par to, lai bankām uzlikt pienākumu to darīt. Tā es jau teicu ievadā. Mums jāskatās cilvēki, kas to vēlas, jo ir cilvēki, kas to nevēlas, un tās arī ir viņa tiesības un viņa lēmums. Bet tie, kas vēlas, tiem jāgarantē iespēja atvērt bankas kontu. Teika pieminētie vairāki daudzi iemesli. Mm, Roberts, es arī aprunāšos ar um, nodarbinātības iestādēm, jo tiešām daudz labu iemeslu, kāpēc šis konts būtu vajadzīgs. Es ievadā teicu, ka droši vien jau ne katrai bankai tas ir jādara. Dalībvalstīm būtu iespēja pašām lemt par to, kā to organizēt. Mm, bet kur es vēlos eh, pienākumu? Es vēlos, eh, lai dalību valstīm tiktu uzlikts eh, pienākums kaut ko darīt šajā jomā. Un es uzskatu, ka dalību valstis nedarīs neko, ja mēs pieņemsim tikai ieteikumu. Lūk, tā ir mūsu problēma šobrīd. Mums ir arī bijusi pieredzi ar direktīvām, kas netiek saulēcīgi transponētas, kaut arī šīs tiesības ir uh, saistošas, un jūs varat iedomāties, ja mēs tagad nāksim klājā ar ieteikumu, kas notiks. Un Valras kundze jau teica, ka ir 15 valstis, kurām vispār likumdošanā nekas atrinās, un Vācija biedra pie šiem valstīm, tā ir vislielākā valsts. Ja es paskatīšos, cik cilvēkiem ir problēmas eh, cenšoties eh, atvērt bankas kontu un vidēji Eiropas Savienībā 15% pilsoņu tie ir 15%. Tas ir ļoti daudz. Tas ir daudz vairāk nekā bija iedomājusies un domājot par Vāciju. 7%. 7% iedzīvotāju mm, mm, vecuma grupā 80 eh, plus. Un, lūk, Nu, tā tas nevar turpināties. Ja mums ir šāda situācija, mums eh, jābūt aktīvākiem. Eh, sliktāk ir Rumānijā 39%, Kiprā 26% no visiem iedzīvotājiem. Jāpalīdz pilsoņiem šajās valstīs ar piekļuvi. Un um, Vislabāk um, situācija izskatās Nīderlandē, tur tikai 3%, bet um, nu, mm, Nīderlandē jau ir populāra, Nīderlandē jau ir tāds tāls, viņam tas labi izdodas uh, lietas mm, sociālajā jomā. Mm, katrā gadījumā es saprotu, ka mums ir vēl dažas lietas jāizdiskutē, jāizskata detaļas. Es vēlos atkārtot, uh, ko teica Barbara vai Kris. Mums jāaiziet no, nevis no tā, ko gribam mēs, bet no tā, kas mums jāpanāk šajā priekšlikumā. Un e, tad jāmeklē līdzekļi, instrumenti, jāskatās, kā to izdarīt konkrēti. Šādi rīkojoties, labāk varēsim vienoties par tekstu, manuprāt. Es konstatēju, ka no politiskajām grupām, kas izteik, kas šeit eh, tika pārstāvētas, eh, praktiski visas izņemot vienu, teica, ka valsts direktīva. Tā kā mm, tā es arī mm, darīšu. Un Malcolm Foksa kunga arguments, eh, ka uh, Eh, tas būtu kavētais laiks, ja mēs eh, tagad neturpinātu strādāt pie ieteikuma. Nē, man prāt, gluži otrādi. Mēs eh, sāksim runāt par direktīvu jau tagad. Citādi pieņemsim ieteikumu, paies kāds laiks, un tādu nonāksim pie tā, ka ir nepieciešama direktīva un būs viss jāsāk no jauna. Tā es negribu rīkoties. Man šis arguments tomēr nešķiet uh, labs. Politikā es tam nevaru piekrist atvaino Malkomu, bet vienkārši droši vien kāds pārpratums, es nezinu. Nu, gluži otrādi, ātrāk taču ir jau tagad ķerties pie direktīvas, nevis gaidīt pusgadu vai gadu, kamēr būsim tik tālu. Tas, ko esam pārnājuši šodien, to mēs varēsim uzņemt tekstām, Mm, tad turpināsim. Runājot par um, maksājumiem, izmantojot mobilo telefonu. Jā. Mm, uh, tas tā var būt. Bet pamats tam visam tomēr ir bankas konts. Neatkarīgi no tā, ko, ko izmantojat - telefonu, papīru, ko citu, bet bāze ir konts. Melkoms, tu esi inženieris, zinu, uh, tik ļoti interesējies par šīm modas lietām, bet tas darbojas tikai, ja jums ir konts. Un kāpēc mums tagad 15%, 15% pilsoņu jāliedz šāda iespēja? Ja šie pilsoņi to vēlas, protams, ja viņi to vēlas. Esam 21. gadsimtā. Esam dzīvojam inovāciju uh, laikmetā, un uh, par to ir arī runa. Tātad apkopojot. Mēs runājam par piekļuvi, kas jānodrošina pilsoņiem. Runājam arī par pilsoņu tiesībām, uh, tiesībām uz pakalpojumu, kas ir universāls mūsu laikmetā, un tā mums tas arī ir jādefinē. Universālais pakalpojums nozīmē, ka katram, katram jābūt iespējai, iespējai, nav jārunā par spiedienu vai pienākumu. Bet, eh, ja cilvēks to vēlas, tad iespēja viņam jābūt. Es piekrītu minimālajai harmonizācijai. Es, jūs zināt, vienmēr vairāk iestājos par minimālo harmonizāciju. Un tad uh, konkrētas lietas jāatstāj dalībvalstu ziņā, jo banku sistēmas dalībvalstīs ir atšķirīgas, noteikumi ir atšķirīgi, un, uh, dalību, un cilvēku, cilvēku uzvedības modeļi dalībvalstīs arī ir atšķirīgi. Francijā ļoti daudz izmanto čekus joprojām. Nu, tā tas ir. Līdz ar to katra dalībvalsts uh, pieņem savu lēmumu. vai uzlikt pienākumu visām bankām vai vienai konkrētai bankai. To atstāsim dalību valstu ziņā. Man nešķiet, ka mums te vajadzētu iejaukties. Un galu galā es vēlos, lai visiem būtu šīs tiesības. Uh, Robert, runājot par um, tiesībām uz kontu, tai valstī, kur cilvēks uzturas, nu, man šķiet, ka cilvēks, eh, kas legāli uzturas valstī, Eiropas Savienības valstī, viņam jādod tiesības atvērt kontu katrā Eiropas Savienības valstī. Runājot par iekšējo tirgu, runājot par uh, Eiropas Savienību pilsoņiem, tā tam jābūt. Es teiksim, pat, uh, pat ja Francijā man nav dzīvokļa, uh, Ehm, man eh, ir iespēja atvērt eh, kontu Francijā, un es to arī ehm, izdarīju. Un kāpēc man ir šāda iespēja un kādam citam nav? Patiesi strādāju Francijā, nu, es tik šauri to neskatītu. Problēma ir tāda, ka šajā jomā pie finanšu pakalpojumiem mums vēl nav izveidots iekšējais tirgus. Ļoti bieži ir konceri jāatver citā valstī, nevis uh, dzimtajā valstī, un uh, tā bieži ir liela problēma. Bet, nu, šo problēmu mēs ar šo mūsu tiesību aktu nevaram atrisināt. Tas ir papildu jautājums, pie kura mums vajadzētu vēl atgriezties. Iespējams, varam sagatavot iniciatīvu ziņojumu par šo jautājumu, jo tad noteikti būs jāstrīdas ar ekonu, jo tā taču ir viņu kompetence. Tas ir skaidrs. un vienkārši, ja vēlamies Eiropu, Eiropu, kas kalpo pilsoņiem, tad mums arī attiecīgi jādomā. Un noslēgumā atgriezīšos pie domas, ko izteica Roberts par mikroekonomiku. Vācijā Cilvēki man saka, ka Eiropa kļūst par eh, naudas Eiropu, ekonomikas Eiropu, banku Eiropu, un mums jāpierāda, ka tā joprojām ir pilsoņa Eiropa, par ko mēs runājam, un mums jāiet šo ceļu. Un tieši tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs uh, esam vadošā komiteja. Jo, eh, ja būtu vadošā ekonomika komiteja, tad tā atkal būtu naudas, banku un ekonomikas Eiropa. Uh, to pilsoņi nevēlas. Pilsoņi vēlas Eiropu, kas ir pilsoņa Eiropa. Well, I think we've had a very rich discussion today, and I'm pleased that we've had... Paldies! Man liekas, ka mums bija ļoti labas diskusijas šodien, un uh, tas parāda, cik liela interese ir šajā jautājumā. Mums ļoti cītīgi jāturpina strādāt pie šī darba. Mums šobrīd jau ir uh, dokumenti, priekšlikums, mums jārunā ar Dalēnī kungu. Uh, Un es varu teikt eh, kolēģiem, ka, eh, ka lēmumu pieņems, protams, politiskās grupas. Un lūdzu, cenšieties ietekmēt savus politiskos līderus, grupu vadītājus, lai nodrošinātu pilsoņu balsu sadzirdamību. Un Gebhārdas kundze teica, eh, teiktais jāņem vērā. Un varbūt, ka jūs varētu arī sadarboties ar citu citām grupām un formulēt kādus trīs, četrus teikumus, tādu kā apkopojumu par to, ko mēs šeit runājam un šo signālu sūtīties arī, sūtīt arī citām grupām. Protams, tas jādara būt arī Mājierkungam un visiem pārējiem, lai mēs visātrāk varētu panākt rezultātus. Paldies arī Paljēkungam no komisijas un. Uh, Eh, es ceru, ka mēs cītīgi pie tā strādāsim, neskatoties uz to, kas notiks ekonomiskajā situācijā, bet mēs sadarbosimies arī ar ekonomikas komiteju. Mm, un tagad es eh, vēlos slēgt šo sanāksmu, kaut arī esam paskrējuši pa, eh, laikam pa priekšu un esam daudz ko izdarījuši. Pēcpusdienā mums būs Kroicmankunga. Uh, Uh, ziņojums muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesība īstenošanā, uh, un tas notiks no 3 līdz 6.30, un es ceru, ka visi ieradīsieties šeit, un ceru, ka mēs pārstāvēsim savu komiteju pilnā skaitā. Mums arī ļoti daudz, uh, kas vēlējušies izteikties. Rītā būs Eiropas līmeņa standartizācijas ziņojuma uzklausīšana, sāksim darbu 9 līdz 12.30, un pēc tam Pēcpusdienā turpināsim savu darbu. Paldies par darbu šorīt un tiksimies pēcpusdienā.